Colleagues, Dargie kolēģi, can I uh, bring the meeting? Vai mēs varam sākt sanāksmi? Uh, first of all, can I well... Pirmkārt, Vēlējos Viliju Stokmanu sveikt mūsu vidū. Viņš arī šodien ir ieradies pie mums komitejā. Ir vienmēr tik ļoti jauki redzēt mūsu vidū kādreizējos transporta komitejas locekļus. Vilijas sirsnīgs veikts pie mums šodien. Darba kārtības projektu pieņemšana, tas ir uh, jūs priekšā uz galda. Es varu pieņemt, ka kolēģi māja ar galvām un ir piekrituši šai darba kārtības redakcijai. Tālāk protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika pagājušā gada 1. un 2. decembrī. Vai mēs varam uzskatīt, ka šo sanāksmi protokoli ir pieņemti? Labi, paldies par sadarbību. Vai varu atgādināt eh, visiem deputātiem, ka šī sanāksme ir vērojama internetā, ir web straumēšana, un trešdien sanāksme notiks citā telpā. Es, protams, jums to vēl atgādināšu, bet vienkārši vēlējos jums pateikt, ka mēs satiksimies citā telpā ASP ēkā, tātad šajā pašā ēkā, piektajā stāvā, 5-3G telpā. Tālāk mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar pakēkungu par uh, iekšzemes uh, transporta pārvadājumiem, pa ūdens ceļiem. Un pakēja kungs liels uh, prieks jūs šodien redzēt komitejā un dod jums vārdu. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, dargie kolēģi! Man lūdza izteikties Eiropas komisijas vārdā. Es pārstāvu enerģētikas un transporta ģenerāla direkciju un pastāstīšu jums par Eiropas komisijas pašreizējo darbu par iekšzemes ūdens ceļiem. Uh, It sevišķi mēs koncentrēsimies uz pašreizējo ekonomikas krīzi, protams, tā ietekmē visu transporta nozaru kopumā un arī pārvadājums pa iekšējiem ūdens ceļiem. Ja es drīkstētu, es varbūt vēlētos izteikties 5 līdz 10 minūtes un pēc tam atbildēšu uz deputātu jautājumiem. In which ways uh, part is part of Iekšzemes ūdens ceļi, protams, sastāda daļu no Eiropas Savienības kopīgās transporta sistēmas, un, protams, eh, joprojām ūdens ceļi tiek izmantot mazāk eh, nekā, piemēram, dzelzceļš vai sauszemes pārvadājumi, bet apmēram 5 miljoni tonu kravu joprojām tiek pārvadāti pa iekšzemes ūdens ceļiem, un tie ir tikai 5% no kopīgiem transporta pārvadājumiem, kas sastāda apmēram 140 miljardus kilometru gadā. Tomēr šo transporta segmentu mēs nevarētu novērtēt par zemu. 5% ir eh, šie vispārīgie skaitļi Eiropas Savienības līmenī. Protams, uh, Tas attiecas uz vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm, bet ne uz visām, jo ne visas tik lielā mērā izmanto tieši ūdens ceļu pārvadājumus. Un, protams, ir valstis, kas tieši ūdeni, pārvadājums pa ūdeni izvada, izmanto vairāk, it sevišķi Nīderlandē, jo tur ir arī ļoti plašs iekšzemes ūdens ceļu tīkls, kas sastāv apmēram 40% un e, tur strādā apmēram 30 tūkstoši cilvēku. 7000 e, uzņēmumi ir nodarbināts tieši iekšzemes ūdenceļa pārvadājumos. Un e, tam, protams, ir arī zināmas priekšrocības, ir ļoti labi dažādas kravas pārvadāt tieši pa ūdeni. At low costs, but in the last uh Pēdējo 10 līdz 20 gadu laikā mēs esam pieredzējuši arī jaunu tirgu atvēršanos un jāņem vērā, ka pa ūdeni tiek pārvadāts aizvien vairāk konteineru. Līdz krīzei eh, šie pārvadājumi veidi piedzīvoja pieaugumu par līdz pat 20%. Un eh, līdz tekus eh, lielu kravu pārvadājumiem pieauga arī preču pārvadājumi ar konteineriem. Un e, iekšējie ūdensceļi, protams, e, piedāvā preces pārvadāt nevien lētāk e, salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem, bet e, tas patērē arī mazāk enerģijas un ir mazāk e, CO2 izmešu. Kā jau teicu, 5% no kopīgiem transporta pārvadājumiem. Un e, tas arī rada daudz mazāk CO2 izmešu, līdz ar to ūdens pārvadājumus mēs varam uzskatīt par ļoti energoefektīviem. Noteikti vajadzētu arī atzīmēt to, ka ir pietiekama laba kapacitāte, runājot par iekšzemes uh, ūdensceļu kapacitāti. E, šeit ir mazāk sastrēgumu arī pat uz tādām lielām ūdens artērijām kā Donavas un citas lielas upes ir jādomā arī par dažādiem transporta veidiem, dažādiem modeļiem un iekšējos ūdens ceļus var izmantot. Es domāju, kapacitāte joprojām nav apgūta, šeit pastāv ļoti nozīmīgs potenciāls. Eiropas Savienība jau sen ir atzinusi, ka šīs ir ļoti būtisks transporta veids, tāpat efektīvs, un uh, eh, 2001. gada uh, Eh, baltajā grāmatā tas arī ļoti skaidri ir norādīts. Mēs eh, apņēmāmies atbalstīt tieši iekšējo ūdens ceļu izmantošanu preču pārvadāšanai un ir noteikti jāpalielina eh, šī transporta veida proporcija kopīgajā transporta veidā. Mēs mērķis toreiz nospraudām uz 2006. gadu, bet, protams, ir jāpadomā par likumu īstenošanu, par labāko loģistikas transporta integrāciju kopīgajā sistēmā Un, protams, šeit ir ārkārtīgi daudz veicamā. Priekšsēdētāji, kungs, jūs noteikti nebūsiet pārsteigti dzirdēt to, ka šāda pieeja uh, ir izmantota Eiropas komisijā, arī tad, kad mēs pārskatījām Trans-Eiropas tīklu politiku un iekšējie ūdens ceļi. Uh, šis projekts vēl nav tik smalki izstrādāts, mēs vēl neesam tam pieskārušies tik plaši arī paziņojumā par uh, transportu, kas uh, dienas gaismu ierodīs jūnijā. Uh, Un 2009. gadā eh, mēs pieņēmām arī jaunu lēmumu. Ņemot vērā kopīgo politikas ietvaru, jūs, protams, redzēsiet, ka ir arī eh, tādi īpaši centieni, īpaši projekti, ir eh, jauna programma, kur ir runāts par likumdošanas projektiem, dažādām likumdošanas sistēmām. Mēs runājam par tirgu, flotes atjaunošanu, darbinieku izglītošanu, bet, protams, ir arī uh, jāveicina infrastruktūras labāk izveidu un pilnveidošanu. Mēs joprojām strādājam pie programmām šajā nozarē. Darbs turpināsies tieši šajā ietvarā līdz 2013. gadam. Tad būs vidusposma pārskats, lai izvērtētu projekta efektivitāti un tālāk tiks liktas pārmijas uh, darbam nākotnē, lai varētu varētu labāk īstenot arī Transeiropas tīkla īstenošanu. Un mēs, protams, Eiropas komisija esam aktīvi apņēmušies atbalstīt šo darbu. Tālāk varbūt daži vārdi par to, ka ekonomikas krīze ir ietekmējusi visu transportu nozaru kopumā. Ekonomikas un finanšu krīze transporta nozari ir skārusi un skārusi pilnīgi visus transporta veidus, gan sauzemes transportu, dzelzceļu, arī jūras transportu un ir samazinājies uh, transporta apjoms starp 20 un 30 procentiem pat ir arī samazinājušies ieņēmumi transporta nozarē, un to ir piedzīvojuši pilnīgi visas Eiropas Savienības dalībvalsts, pilnīgi visos transporta veidos. Iekšējo ūdens ceļu sektoru recesija ietekmē ļoti smagi. Tā ir, tas ir tiesa, ņemot vērā arī pārstrukturizēšanos šajā nozarē. Ļoti daudz MVU ir pārstāvēt tieši iekšējo ūdens ceļu pārvaldībā, un jāņem vērā, ka šeit saikne ar ražotāju arī ļoti cieši. Protams, ekonomiskā krīze ir atstājusi smagas pēdas visā jomā kopumā. Šis sektors, protams, ļoti smagi ir izjutis to, ka ir samazinājies gan transporta, gan tirzniecības apjoms, ir padomāts par dažādiem soļiem, ko varētu spērt, lai situāciju uzlabotu, ir jāpadomā par kredīti izsniegšanas iespēju atvieglošanu Un daudzi uzņēmumi, kas pārvalda iekšējos ūdens ceļus, piedzīvo problēmas ar likviditāti, tātad pietrūkst skaidro līdzekļu, un apmēram 60% no uzņēmumiem, piemēram, Nīderlandē, sastopas ar maksājuma problēmām. Tas tika novērots pagājušajā gadā septembrī, un saskaņā ar banku sniegto informāciju, protams, šie skaitļi turpinās tikai pieaugt. Ņemot vērā šo situāciju. Protams, dalība valsts ir apņēmušās darboties, kaut ko darīt lietas labā. Tas ir skāris gan transporta sektoru, ir jādomā par uh, tādām atvesaļošanas programmām attiecībā uz visiem transporta veidiem. Šīs programmas sāk izstrādāt jau 2009. gadā, koordinācija norisinās Eiropas Savienības līmenī, un uh, tas viss tiek iekļauts kopīgajā Eiropas Savienības ekonomikas atvesaļošanas plānā. Ja mēs runājam par iekšējiem ūdens ceļiem, tad, protams, krīze tos neskar visās valstīs vienādi, ir dažādi sektori. Mēs runājam, piemēram, par sauso kravu, par šķidro kravu, lejam kravu pārvadāšanu. Tie ir dažādi tirgus segmenti un, protams, situācija atšķiras no vienas valsts uz otru. Uh, tās valstis, kas iekšējos ūdensceļus pārvadājumiem izmanto vairāk, arī e, problēmas izjūt lielākā mērā, piemēram, Francija, Vācija, Nīderlande un Austrija. Jāņem vērā, ka situācija un aina visās valstīs nav pilnīgi viendabīga. Tā ir diezgan sadrumstalota. Valstis, ko krīze ir e, skārusi vissmagāk, runājot par iekšzemes ūdensceļu izmantošanu, ir Nīderlande. Uh, Tā ir arī valsts, kas visvairāk izmanto ūdens ceļus, kur ir vislielākā flote, un tieši šī nozara ir visbūtiskākā visā transporta sistēmā. Protams, ir eh, grūti cīnīties pret krīzi, un kas to apgrūtina vēl vairāk, tika pasūtīti uh, apmēram 160 jaunu kuģi pirms ekonomiskās krīzes, tagad tie tiek būvēti, un 2010. gadā bija paredzēts šos kuģus piešķirt galvenokārt Nīderlandē, un jaunās kapacitātes bija paredzēts apvienot ar jau pastāvošajām kapacitātēm. Un pagaidām, ņemot vērā ekonomisko krīzi, ir radusies pārprodukcija, jo nav tik augsts pieprasījums. Nīderlandes valdība informēja komisiju, ka varētu rasties zinām tirgus kropļojumu attiecībā uz iekšzemes ūdens pārvadājumiem, un komisijai vajadzētu padomāt par pietiekam labu instrumentu paketi, lai šo problēmu ātrāk risinātu. Kopīgi ar dalību valstīm mēs šo jautājumu risinām, analizējam pastāvošo situāciju. Novembra mēnesī notika uzklausīšana, mēs runājam par to, kā krīze ietekmē iekšējo ūdensceļu pārvadājumus un Tur piedalījās apmēram 100 cilvēki, kas pārstāv nozari visā Eiropas Savienībā, piedalījās arī komisijas pārstāvi. Tālāk norisinājās iekšzemes ūdens ceļu komiteja, ko pārstāv dalību valsts speciāls. Šī e, sanāksme norisinājās 7. janvārī. Lai kopumā rezumētu notikušos darbus, es vēlējos pateikt, realitāte ir tāda, dalība valstis saprot, ka krīze tās ir skārusi, ir skārti arī iekšējie ūdens ceļi, vissmagāk ir cietus Nīderlande, bet visu šo krīzi mēs nevaram uzskatīt par struktūru krīzi. Šī ir drīzāk jāplūko kā cikliska veida krīze, ņemot vērā arī to, ka tā ietekmē pilnīgi visus transporta veidus, nevien, piemēram, kuģus. Ir jāpadomā par dažādiem struktūru pasākumiem, par uh, Flo, varbūt, ka flotes atjaunošana pašreizējos krīzes apstākļos nav pats viedākais solis lai varētu izpētīt attiecīgu un atbilstīgu pasākumu paketi, kas situāciju varētu ļaut atrisināt pēc iespējas ātrāk. Dalību valstis iekšzemes ūdens ceļu komitejā izveidoja mazu darba grupu, kur ir pārstāvētas pilnīgi visas dalību valsts, ekonomiskie eksperti, pārstāvi no iekšējo ūdens ceļu sektora. Šo darba grupu vada Eiropas komisija un nākamo mēnešu laikā šī darba grupa spriedīs par to, kāda pasākuma un instrumenti ir nepieciešami, lai varētu ļaut sektoram atgūties pēc iespējas ātrāk. Un, protams, Eiropas komisija vienmēr ir gatava ar jums uzturēt dzīvu dialogu un e, informēt jūs komiteju par notiekošo. Paldies! Thank you, Mr. Paquet. I now go on to the speakers for the uh, groups. First of all, for the PPE, Mr. Kuhn. Herr Präsident Simpson, liebe Kolleginnen und Kollegen. Priekšsēdētāji kungs, godātais pakēkungs, jūsu analīze par iekšējo ūdens ceļu izmantošanu Eiropā bija ļoti precīza. Protams, nevaram vairs sēdēt, ir beidzot jāsāk rīkoties. Eh, kravu apjoms ir samazinājies par 20-30% pēdējā pusotra gada laikā. Tas nozīmē, ka uh, vislielāko zaudējumu cieši tieši mazie vidēji uzņēmumi, jūs jau to minējāt, viņiem ir jāatmaksā kredīti bankām, un papildus ekonomiskajai krīzē mums, protams, ir jāsaprot, ka uh, ir dabas apstākļi, ir bārga, augsta ziema, un tieši tādēļ ir grūtāk transportēt dažādas krāvas pa Eiropas Savienības sauzemes un arī ūdensceļiem. Mēs lūgtu pievērst uh, lielu uzmanību iekšzemes ūdens ceļu izmantošanai. Tas ir ļoti taupīgs sektors, izmanto ļoti maz enerģijas, rada maz CO2 izmešu, tādēļ mēs lūgtu šo sektoru atbalstīt visspēcīgāk. Dalību valstī kopīgi ar Eiropas Savienību ir jākonstatē, ka tieši šobrīd ir paredzami tirgus kropļojumi, eh, dažādas deformācijas, tādēļ mums vajadzētu ķerties pēc iespējas ātrāk pēc, eh, pie tādiem ārkārtas instrumentiem. Protams, mēs runājam par kravām, par to, ka kravu apjoms ir samazinājies tieši tādēļ konkrētā laika brīdī. Mums jāpadomā, kā palīdzēt tiem, ko krīze ir eh, skārusi vismagāk, ir varbūt jānosaka kopienas līmenī krāvu cenas, lai nerastos dempings, lai kāds dalība valsts nemēģinātu gūt labumu tikai sev, un eh, mums nevajadzētu, protams, apgrūtināt dzīvi arī MVU. Uh, Pakēkungs, jūs teicāt, ka ir nepieciešama arī jauna likumdošana, un tas varētu būt labs mehānisms, kā cīnīties pret krīzi. Ja ir pasūtīti 160 jauni kuģi iekšzemes ūdens ceļiem, ko ir paredzēts izmantot jau šajā sezonā, tādēļ tad mums ir jāpadomā par to, eh, ka varētu, piemēram, eh, piedāvāt prēmiju par kuģu nodošanu lūžņos, vajadzētu padomāt par šī mehānismu ieviešanu. Ir daudz vecu krāvas kuģu, tos varētu izņemt no tirgus, um, nodot metālu lūžņos un ļaut izmantot jaunus kuģus, uh, jaunus transporta veidus, uh, lai tie vienkārši nestāvētu kaut kur un nerūsētu. Tālāk Eiropas Savienībā vajadzētu būt solidārākai, e, vajadzētu padomāt par to, kā atvieglot dzīvi maziem vidējiem uzņēmumiem, un mums ir jāpadomā, kā šos uzņēmumus atbalstīt ar Eiropas Savienības finansējumu. Mēs nedrīkstētu arī kropļot konkurenci. Domāju, šie ir jautājumi, kas ir jāapspriež gan dalību valstīm, gan komisijai. Uh, un esošai darba grupai ir jāieskicē konkrēts darba plāns, ko pēc tam varētu īstenot. Tam visam ir jānorisinās ļoti aši, jo daudzi uzņēmumi gan Nīderlandē, Vācijā, Francijā ir nokļuvuši tik sarežģītos ekonomiskajos apstākļos, ka iespējams viņi vairs ilgi nevarēs noturēties virs ūdens. Mums ir jāpadomā par iespējām, kā šiem uzņēmumiem palīdzēt, lai tie varētu nomaksāt kredītus, tie, kas vēlas, uh, lai šos kredītus varētu saņemt un pārvarēt šos grūtos laikus, lai varētu atkopties, lai varētu skaidros līdzekļus tomēr piesaistīt mēs lūgtu jūs pietiekami uzmanīgi analizēt šo sažģīto situāciju un Eiropas komisijai kopīgi ar dalību valstīm vajadzētu par to intensīvi apspriesties. Paldies! Mm. Thank you, Mr. Kuhn. Next. Paldies. Tālāk kā Draikungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pašlaik mēs sastopamies ar krīzi. Iespējams, ka šī krīze neievilksies, taču sekas var ietekmēt situāciju arī nākotnē. Būtībā visu šo tīrgu. Uh, jo iekšējo ūdens ceļu transporta attīstīšanai var būt pozitīva ietekme uz visu transporta sektoru attīstības nākotni. Ja mēs neko nedarīsim, eh, lai palīdzētu sektoram, iespējams, sektors nonāks neizdevīgā situācijā. Un galu galā tas viss var ietekmēt visu sektoru ilgtermiņā van het aandeel heeft, van het... Uh... Jūs uh, zināt, ka vispār kopā šis transporta sektors aizņem tikai 5% no kopējā uh, transporta tirgus Eiropas Savienībā. Taču šis ir viens no tiem sektoriem, uh, kas vismazāk emitē CO2, un arī tas ir jāatceras. Es piekrītu tam, ko Kūnskungs sacīja Mums ir ļoti ātri jācenšas risināt šīs eh, problēmas jo uh, sektorā strādā ļoti daudz pašnodarbinātu personu un uh, mazu uzņēmumu. Un acīm redzot, viņi būs tie, kas cietīs pirmie. Ja visumā pārvadājuma apjoms uh, samazināsies par 30, 40 vai 50 eh, procentiem, jūs varat iedomāties, ko tas nozīmē. Uh, Jūs runājāt par to, ka tiek izveidot darba grupa un notiek visādas sanāksmes, dažādas darba grupas un tā tālāk, bet nekas praktisks nenotiek. Es domāju, ka laiks mūs spiež rīkoties. Jūs sakāt, ka ir jāpadomā par to, kādi pasākumi tad būtu liederīgi, bet man gan gribētos vairāk dzirdēt, kādus pasākumus jūs spēst spētu piedāvāt, lai mēs varētu palīdzēt eh, cilvēkiem pārdzīvot šo krīzi un iziet no tās pēc iespējas mazāk cietušiem. Protams, ka mēs varam cerēt vienmēr uz labākiem laikiem, bet es domāju, ka ir jārīkojas. Man interesē, ko praktiski jūs gatavojaties darīt. Jūs sakat, ka tā nav struktūrāla krīze un e, piešķirt e, tātad prēmiju par kuģa norakstīšanu vai nodošanu lūžņos nepalīdzēs, bet no otras puses jūs to piedāvājat. Nu, krīze tomēr pastāv un cilvēkiem ir problēmas, un es gribētu konkrētāks atbildes uz šiem jautājumiem. Tas palīdzētu mums labāk virzieties uz priekšu. Paldies, Hannes Plašārts kundze. Mūsu koordinātori uzstāsies vispirms un es pēc tam. Tātad Vaisgerbers kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Labi, mēs vienojāmies ar kolēģi. Eh, runājot par iekšējiem ūdens ceļiem, eh, šeit ir patiešām vēl jāpalauz galvas, kā uzlabot situāciju. Protams, mums vajadzētu par to apspriesties nevien šodien, bet visu gadu. Šogad mēs arī ļoti daudz apspriedīsim balto grāmatu. Esam domājuši par to, kā uh, veicināt vidē draudzīgu transportu veidu izmantošanu. Un, protams, eh, kuģošana ir draudzīgs transporta veids. Uh, Protams, jāpadomā arī par labāku infrastruktūru, tas rada jaunas darba vietas, arī ostās ir ļoti daudz potenciāla, kas nav izmantots šajā jomā. Un tur ir daudz un dažādi iemesli, kādēļ tā ir noticis. Mums vajadzētu padalzīt galvas par šo sektoru, vajadzētu, protams, arī sagaidīt konstruktīvus priekšlikums no Eiropas komisijas, ne tikai ko darīt krīzes situācijā. Krīze ir skārus pilnīgi visu transportu uzņēmumus. Mums ir jāpalīdz arī kuģniecības uzņēmumiem, dažādām reiderijām, ne tikai runājot par iekšēju ūdens ceļu izmantošanu, bet arī par startautiskām līnijām, kā mēs varētu uzlabot situāciju, kā mēs varētu varbūt sasaistīt kuģniecību arī ar citiem transporta veidiem, jo ir patiešām ārkārtīgi daudz neizsmelta potenciāli, jo tas ir transporta veids, kas ir draudīgs gan videi, gan arī ekonomikai. Un domāju, ka ir jābūt labiem priekšlikumiem. Paldies! Thank you, Mr. Kramer, Greens. Paldies, Kramer kungs, tālāk. Mēs runājam ne tikai par transporta krīzi, eh, krīze ir skārus gan finanšu, gan tautsainiecības jomu, un tas skar pilnīgi visus. Piemēram, Vācijā mums bija prēmija par automašīnu nodošanu metālūžņos. Tas uz īsu brīdi palīdzēja autonozarei, bet tas ietekmēja nelabvēlīgi citas nozars. Protams, ka finanses no tā nepalielinājās. Piemēram, kāda ģimene, kas vēlējās nopirkt uh, jaunu virtuves iekārtu un pēc tam pēc trim, četriem gadiem automašīnu, tomēr prēmijas dēļ sākumā deva priekšroku automašīnai, nevis virtuvei. Un līdz ar ar to, piemēram, grūtībās nonāca mēbeļu ražotāji, virtūs iekārtu ražo, ražotāji, un uh, situācija it kā neko neatrisināja. Vienkārši no vienas noza, viena nozara kaut ko ieguva, otra zaudēja. Uh, es jau minēju arī piemēru no Lielbritānijas, uh, tiek importēts 5 miljonu tonu cūkas gaļas un tikpat uh, daudz cūkas gaļas tiek eksportēts. Varbūt mums vajadzētu kaut ko beidzot šeit mainīt. Jārunā par iekšzemes ūdens ceļiem, tas ir videi draudzīgs transporta veids, tas ir labs instruments, ja piemēram tiek ņemti vērā ekoloģiskie standarti, un mēs domājam par tādiem kuģiem, kas var kuģot pa iekšzemes ūdens ceļiem. Bet bieži vien iekšzemes ūdens ceļi šeit it kā saņem tādas priekšrocības, viņi piemēram nemaksā tādus nodokļus, kas ir jāmaksā dzelzceļa nozarē. Jūs teicāt, 5% ir šī transporta veida proporcija visā Eiropas Savienībā. Es vēlējos labprāt iepazīties ar tabulu vai kādu slaidu, kas man ļautu iepazīties ar situācijas mājiņu pēdējo 20 gadu laikā. Kas tad ir noticis, vai Eiropā arī ir bijušas kādas konsekvences? Protams, Eh, tīkls ir diezgan liels, jūs nevarat nokļūt pilnīgi visos galamērķos, kur jūs vēlaties, un ir ļoti liels eh, attīstības potenciāls. Piemēram, Elbas upē Vācijā pēdējo 20 gadu laikā uh, 200 eh, dienas gadā nevarēju izbraukt pa Elbu tādēļ, ka bija, piemēram, eh, vai nu paisums, vai nu bēgums, vai kādi citi iemesli. Protams, 1% eh, CO2 izmeši ir ļoti maz skaitlis, bet ļoti maz tiek arī izmantots šis uh, transporta veids. Ir arī daudz piemēram, daudz dažādu noteikumu, ir jāņem vērā, ka situācija uzlabojas, bet tomēr eh, arī daudzās ostās tiek dedzināti atkritumi, un eh, mēs nevaram teikt, ka šeit viss ir tik jauki un rožaini, tomēr problēmas pastāv. Protams, Nīderlanda cieši visvairāk, bet es vēlētos iepazīties ar konkrētiem skaitļiem. Piemēram, kas notiek Vācijā? 80% no iekšējiem ūdens ceļiem, šeit 80% gadījumu tiek izmantot tieši Rēnas upe. Jā, tā ir dziļa, plata upe, eh, neatkarīgi no dabas apstākļiem. Eh, pa šo upi var kuģot, var eh, par aini izbraukt uz Atlantijas okeānu un uz Ziemeļjūru. Tātad 80% no visu iekšējo ūdens ceļu izmantojumu, tātad tas norisinās par ēnas upi. Un eh, kur paliek 80% no ienākumiem, par ko mums šeit ir jārunā? Vai mums šķiet, ka 30, 40 gadus eh, visi kuģi kuģo pa pilnīgi visām Eiropas upēm? Un beigās mēs izmantojam nepareiz nodokli, nepareiz investīciju politiku, un kas tad īsti notiek, ja, piemēram, viss tiek eh, darīts tikai lielo kuģniecību, lielo zaļo kuģu labā, tad jau mēs netiksim uz priekšu, jo MVU šajā gadījumā cieš. Vai mēs to vēlamies panākt? Tas ir jautājums, uz ko jāmeklē atbildes. Protams, jāpadomā arī par uh, pareizajām sasaistēm, ir nepieciešama arī pietiekama laba ostu infrastruktūra, ir jābūt iespējai sasaistīt vairākus transporta veidus vienā ceļa posmā, piemēram, dzelzceļa ar kuģniecību un tā tālāk. Mums vajadzētu padomāt par iekšējo ūdens ceļu attīstību, kas ir noticis pēdējo 30 gadu laikā, jo nevien krīzes dēļ šeit ir mazinājis transporta apjoms. Paldies! Thank you, Michael. And uh, for ECR, Mr. Van Dalen. Jā, dank u vēl, voorzitter. Nākamais runātais Vārtelkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Paketkungs eh, teica vienu tādu lietu, pieminot krīzi, viņš sacīja, ka krīze drīzāk ir cikliska, nevis struktūrāla. Taču es domāju, ka tas nav vispār pareizs uzstādījums jautājumam, jo, e, ja kāda krīze ietekmē uzņēmējus, kas darbojas šajā nozurē, tad tā ir struktūrāla krīze, jebkurā gadījumā. Un faktiski šī gadījumā tas nozīmā, nozīmē, ka tas ir zināmās mērā saistīts arī ar pašiem transporta līdzekļiem. Piemēram, kuģa kalpošanas ilgums ir daudz ilgāks nekā, piemēram, kravas automašīnas eh, izmantošanas laiks. Un tieši ņemot vērā šos apstākļus, es nezinu, vai būtu prātīgi noteikt šīs eh, eh, kā tādu atveseļošanās pasākumu prēmiju par sagriešanu lūžņos. 20 miljoni eiro pašlaik ir šajā kuģu norakstīšanas fondā, bet situācija pašlaik ir tāda, ka mm, Nīderlandes valdība kopā ar uh, Nozars federāciju ir vēršās pie Eiropas komisijas, um, kurā ar vēstuli, kurā ir teikts, ka uh, šī te krīze ir ļoti nopietna un ka faktiski vajadzētu aktivizēt abas iepriekš izmantotās sistēmas, lai palīdzētu nozarei. Jo šeit ir jāskatās ilgtermiņā uz to, kas notiek ar nozari, un šobrīd ir redzams, ka pārvadājumo kravu apjoms eh, samazinās un samazinās arī ieņēmumi. Jūs sacījāt, ka vairums e, dalību valstu nemaz nav īpaši ieinteresētas īpašu pasākumu veikšanā, jo viņas šī krīze neskar un viņa prātā nav frī, e, struktūrāla krīze, kaut gan, manuprāt, tas tā tomēr ir. Un komisijai, protams, ir arī sava noteikta atbildības joma, jo šobrīd trīs mēnešu laikā tai ir jāatbild Nīderlandes valdībai uz vēstuli paskaidrojot, ko tā gatavojas darīt. Nu, darba grupu veidot, protams, jau vienmēr ir labi, bet eh, pašreizējā situācijā 90% no visiem uzņēmumiem eh, vienkārši nespēja nokārtot savus maksājumus, savus parādus. Un tāpēc eh, arvien vairāk sarunu un sanāksmu nepalīdzēs glābt situāciju. Tātad vajadzētu vienkārši paņemt tos abus instrumentus, kas Eiropas Savienībā ir pieejami, tos vajadzētu aktivizēt un ar to palīdzību arī vajadzētu nozarei censties palīdzēt jo pretējā gadījumā pēc pusgada arvien vairāk uzņēmumu, kas darbojas šajā nozarē, mm, bankrotēs. Kūģi nonāks tirgū par pūs cēnu, un tas situāciju vēl vairāk pasliktinās. Tādēļ nepieciešams rīkoties nekavējoties, un mans jautājums paketkungam būs, ko tad jūs februārī atbildēsiet, lai glābtu šo sektoru? Agāls kundze. Jā, priekšsēdētāji, paldies. Es pirms vēlējos jums pateikties par to, ka jūs šo jautājumu esat iekļāvis eh, darba kārtībā, caucoties uz vairāku deputātu lūgumu. Acīm redzot, eh, mums ir jāparāda, ka mēs saprotam, ar kādām grūtībām saskaras eh, iekšēju ūdens ceļu kravu pārvadājumu nozara Es domāju, šeit izskanēja ļoti tādi saprātīgi komentāri, un jāsaka, ka šī um, iekšzemes uh, ūdensceļa pārvadājuma nozara ir ļoti specifiska. Uh, šobrīd ir krīze, krīze ir visiem, un krīzi, protams, smagāk pārdzīvo mm, tās nozares, kurām varbūt arī iepriekš nav veicies tik labi. Uh, Krīzes rezultātā šī nozara varētu ciest tik ļoti, ka mēs diez vai varēsim eh, ilgtermiņā nodrošināt nozares eh, eksistenci kā tādu. Un tas nāks par ļaunu gan ekonomikai, gan transporta sektoram kopumā, gan neapšaubām videi. Jo, diemžēl, tādi saprātīgi, veselīgi, zaļāki biznesi šobrīd, diemžēl, cieši vairāk. Komisija domā par to, ko darīt, bet kad tad mēs redzēsim rezultāts no runāšanas, vien nekāda rezultāta nerodas. Šajā parlamenta komitejā mēs vairāk kārtas mums vērš, cik svarīgi ir šī nozara, cik svarīgi to saglabāt un tālāk attīstīt. Taču tagad, skatoties uz tās perspektīvām nākotnē, uh, Eh, un, ja mēs analizējam, kā, tiek, vei, kā, kā ir veicies ar Najādas programmas realizāciju, jāsaka, ka tomēr mēs neesam panākuši pietiekam progresu, un tas ir ļoti žēl. Un man ir patiešām prieks par to, ka jaunais eh, komisārs ir iesaistījies šī jautājuma risināšanā, Kalas kungs jau ir uzņēmies eh, veikt pārskatu eh, par šo sektoru un par tās struktūrālo situāciju, lai apspriest sektoru nākotnes attīstību, protams, tas ir svarīgi. Taču tagad īsākā termiņā mums būtu jārīkojas ātrāk, lai nodrošinātu efektīvu parī, eh, palīdzību nozarei. Un es patiešām ļoti vēlētos redzēt, ko tad komisija var likt priekšā un cik ātri uh, mēs parlamentā varētu apspriest, teiksim, šo darbu grupas jautājumu. Tikau kundze nākamā. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es vēlētos uzdot jautājumu komisijai. Vai viņi zina cik daudz cilvēku ir atbrīvot no darba šajā sektorā, cik daudz ir atlaisti, jo ļoti daudz uzņēmumu atlaida simtiem darbinieku. Un es gribētu zināt, vai viņi saņēma kaut kādus līdzekļus no Eiropas sociālā fonda. Es nezinu, cik eh, daudz uzņēmumu bankrotē šajā sektorā, un es to gribētu zināt. Un eh, es gribētu jo vēl pieminēt, mēs runājam par to, ka vēlētos zaļākus, ekoloģiskākus, e, vidē draudzīgākus kuģus. Kā ar šo jautājumu risināšanu? Mēs vēlējāmies tātad tīrākus kuģus, kas mazāk piesārņotu vidi. Mēs arī vēlējāmies, lai tiktu lietotas tīrākas degvielas, taču uh, Eh, komisijas nākot, komisijai nākotnē jāraugās uz to, lai eh, veicinātu procedūru atvieglošanu. Es te varbūt, eh, nenā, es te varbūt domāju Marko Polo un Najādas programmas un līdzdalību tajās. Bez tām ir nepieciešams modernizēt daudzas ostas un vajadzētu nodrošināt arī transporta intermodalitāti. Eiropas stratēģijā 2020-2020 transportam ir jāspēlē ļoti nozīmīga loma izmešu uh, samazināšanā. Un tieši tāpēc mums ir jāsaprot, cik ļoti svarīgs un nozīmīgs ir iekšējūdensceļa transports. Un tieši tādēļ mēs gaidījām šo rīcības plānu ar noteiktiem finanšu resursiem, gala termiņiem. Uh, secī, rīcības secība un tā tālāk. Lai visi tie jautājumi, par kuriem mēs šodien runājam, tiešām pārvērstos realitātē nākotnē. Paldies, Tikau kundze, tagad Heļešpovas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas pārstāvis mums izklāstīja analīzi un viņš pareizi minēja, ka krīze ietekmē visus transporta veidus, bet jo īpaši iekšzemes um, ūdens pārvadājums, jo tam ir specifiskas iezīmes. Un tika pieminēti arī dati par 2009. gadu, ka 60% uzņēmumu ir problēmas uh, sekt maksājumus. Bet, nu, kā jau tas tika minēts, tad tas ir uh, visai sens cipars. Tagad jau šis cipars tukojas de, uh, pietuvojas 90%. Un tika runāts arī par darba grupu, bet tas nozīmē, ka Eiropas komisija visai tālu vēl savā darbā nav tikusi. Uh, Es vēlētos aicināt visus kolēģus pilnībā izmantot savas tiesības un uh, izmantot arī iniciatīvas tiesības, jo, kā jau minējāt, tad dažas dalībvalstis uh, to nav darījuši, dažas dalībvalstis kaut kas neatbalsta, bet jāuzzina, ko tad mēs īsti gribam. Es vēlētos teikt, ka šis jautājums ir pelnījis īpašu uzmanību no komisijas puses, un, manuprāt, darba grupa nav pietiekama. Uh, Mūsuprāt, mēs nevaram atrisināt visas problēmas vienkārši izveidojot jaunas darba grupas, kas uh, strādās pie ziņojumiem, atzinumiem un tā tālāk, bet es gaidītu rīcību no Eiropas komisijas, es gribu, lai viņi nāk klajā ar kādu sistēmu, ar veidu, kā rīkoties pirms tā brīža, kad iekšzemes ūdens pārvadātāji uh, pavisam zaudēs savu lomu. Um, transporta politikas kontekstā. Es patiešām ceru, ka Eiropas komisija uh, nonāks arī pie rezultātiem. Bet, kas attiecas par um, Eiropas transporta nākotni, tad jāsaka, ka būs ļoti grūti piešķirt šai nozarei to lomu, ko tā patiesībā būtu pelnījusi. Tomēr jāsaka, ka tas ir ļoti efektīvs transporta veids, tādēļ, ja kurā gadījumā darba grupa vai ne, darba grupa es gribētu panākt konkrētus rezultātus, un mums vajadzētu um, tikt galā ar krīzi iekšzemes pārvadājotu jomā. Alējas Senda kundze, lūdzu. Sí, gracias, presidente. Sí, eh, en primer lugar. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es vēlētos jums pateikties par to, ka esam sākuši diskusijas par vēl kādu nozari, kura ļoti ir smagi ir cietusi no krīzes. Un man ir arī liels prieks par to, ka mēs runājam par iekšzemes ūdens pārvadājumu sektoru, tā vietā, lai runātu par ceļu pārvadājumiem, par sauszemes pārvadājumiem. Un man patiešām prieks, ka šodien esam sākuši strādāt pie jauniem risinājumiem. Sākumā vēlētos pievienoties Van Dolena kunga teiktam, teiktajam, tātad aicinot komisiju paskaidrot, kādēļ viņi uzskata to par ciklisku, nevis par struktūras krīzi. Mūsuprāt, cikliska krīze patiesībā ilgs tikai divus līdz trīs gadus. Un tas nozīmē, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem palīdzība nepieciešama tikai šajā laika termiņā. Uh, un uh, pēc tam ir redzams, vai nav pienākusi struktūras krīze. Es patiešām saprotu, ka jau ir izveidota darba grupa, tas nozīmē, ka mēs runājam par ilgtermiņa risinājumiem. Mūsuprāt, mums vajadzētu mēģināt izglābt jau esošos uzņēmumus un pasargāt um, šo uzņēmumu darbiniekus un viņu darba vietas. Bet, um, ja tā nav, tad mēs gribētu uzzināt, kādi ir konkrēti Eiropas komisijas plāni un uh, kādi ir uh, risinājumi problēmām, kas krīze ir izraisījušas. Protams, mums jārunā arī par klimata izmaiņām, un viens, viena no nozarēm, ko klimata izmaiņas vislielākajā mērā ietekmē, ir iekšzemes ūdens pārvadājumi, kas reizēm varētu tikt skatīts kā risinājums klimata izmaiņām, bet jāsaka, ka um, būs dažādas komplikācijas Eiropā, kas ir saistīts ar klimata izmaiņām. Mēs redzam, ka arī ūdens līmenis ir palicis daudz nestabilāks un arī tam būs jāmeklē risinājumi. Tādēļ es patiešām domāju, ka mums jārunā par abām šīm problēmām. Un es gribētu arī jautāt, cik ātri Eiropas komisija var um, īstenot ārkārtas uh, rīcības pasākumus. Protams, mēs varam runāt par me, uh, sagriešanu metālūžņos, bet, bet mūsuprāt, tas ir tāds ārkārtas pasākums, ko nevajadzētu pieņemt tajās nozarēs, kuras nākotnē varētu sasniegt arī rezultātu. Turklāt mums jā, jāskatās arī, lai flotes tiktu piemērotas un piemērotas arī vides prasībā. Un arī jautājums par struktūru fondiem. Vai mēs plānojam izmainīt jau esošās programmas Nejādas, Marko Polo, un tādējādi mēs varēsim uh, piešķirt finansējumu arī īstermiņā. Tādā veidā nozarei būtu daudz tiešāka un straujāka pieeja tam finansējumam, un jāsaka, Marko Polo ietveros uh, tas nav vēl pilnībā izmantots. Paldies, saka priekšsēdētājs. Redzu, ka šobrīd neviens nav vēl pieteicies runāt, tādēļ es vēlētos no savas puses pavisam īsu komentāru. Mēs bijām patiešām priecīgi, ka notiks šī diskusija, nu es no savas puses gribēju šo diskusiju noturēt, jo daži no mūsu biedriem arī parādīja, kāda ir viņu attieksme. Šajā sektorā ir vērojama nopietna krīze, Vairāk kolēģi to jau minēja. Un tika tas arī skaidri norādīts, kad tika izteikti, kad tika izteikti viedokļi. Manas lielākās bažas ir tādas, kā jau arī teica Haneša Plašā kundze. Es neesmu īsti pārliecināts, vai komisijas darba grupa, ko viņi patiešām īstenībā darīs. Man, es nevēlētos te būt pārāk cinisks, bet uh, Jāsaka, ka parasti, ja komisijā rodas kādas problēmas, tiek ieteikts veikt pētījumu par šo jautājumu. Nu, varbūt esam kaut ko jau arī panākuši un eh, esam paziņojuši, nu tā nedarīsim, izveidosim darba grupu, bet es no savas puses īsti nezinu, kādas ir darba grupas pilnvaras un kādi būs mērķi, ko darba grupa gribēs sasniegt. Tādēļ es gribētu par to iegūt papildus informāciju. Es esmu cilvēks, kas nav īsti eksperts šajos jautājumos, izņemot, protams, Manchestras kanālu, bet es gribētu teikt, ka ja mums šodien sāsta, ka ir krīze saistībā ar Reinas upi, tādā gadījumā es domāju, nu, ja jau Reinas upē ir krīze, tad kas patiesībā notiek citos iekšzemes, um, iekšzemes upēs, piemēram, Donavā un Reinā, jo jāsaka, ka šī ir ļoti svarīgi ūdens kā nav, un ja jau tur situācija ir ļoti smaga, nu tad neskāda ir situācija Donavā vai un citos iekšzemes ūdens ceļos. Jāsaka, ka nekādas norādes attiecībā uz to, kāda ir situācija, mums nav. Mēs arī neesam ieguvuši no Beļģijas vai Nīderlandes pārstāvjiem informāciju par to, kas tad īsti tur notiek. Un jāsaka, mani vienmēr um, pārsteidz tas, ka ja banka nonāk sliktā situācijā, tad visi, protams, grib to glābt. Nu, ja kāda automašī, autobūves industrija nonāk problēmās, tad visus jau, protams, grib atkal glābt. Es, protams, šos lēmumus negribu kritizēt. Ir arī reizēm izrādījies, ka tie ir pareizie lēmumi. Bet, ja nu, mēs runājam par iekšzemes ūdens ceļiem vai citiem transporta veidiem, tad nu, ir tāda vilcināšanās veikt kādus konkrētus pasākums, lai izglābtu arī šo konkrēto sektoru. Nu, es gan, protams, nezinu, kas ir šie pasākumi, kas būtu jāveic. Nu, varbūt ir jāvērš tiešām un uh, jādomā par metālu lūžņiem. Bet šodien es neesmu dzirdējis neko tādu, ka mums būtu kāds konkrēts risinājums, kāda konkrēta ideja, par kuru varam domāt, un tā varētu palīdzēt šai nozarei krīzes laikos. Tādēļ man rodas jautājums. Protams, ka mēs neko nedarot varētu arī panākt, ka um, šis sektors ir um, nonāk vēl smagākās problēmās. No, mums vajadzē, no tā mums vajadzētu izvairīties. Un, protams, visu cieņu komisiju un dalību valstīm, bet pēc dažiem gadiem mēs varam nonākt tādā situācijā, ka mūs apvainos par to, ka neesam neko darījuši, kamēr krīze ir iestājusies, situācija ir kļūsi smagāka, un to mums vajadzētu saprast. Tagad došu vārdu jums, Bakē kungs, vēlreiz, lai jūs varētu atbildēt uz izteiktiem jautājumiem, bet tā, tas iespējas, kādu es ieguvu no komentāriem, ir tāds, ka mēs visi zinām, ka pastāv krīze, ka šobrīd ir krīzes situācija, ka ir problēmas, un tie gudrākie būs tie, kas pateiks, kas tad īsti mums ir jādara, lai šo krīzi apturētu, lai apstādinātu un lai palīdzētu iekšzemes ūdens ceļu sektoram. Jāsaka, šobrīd konkrēts priekšlikums neesmu dzirdējis, tādēļ varbūt jūs varētu konkrētāk norādīt uz to, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu šai nozarei, uh, lai palīdzētu izdzīvot šajā ļoti grūtajā laikā, kāds ir šobrīd. Kā transporta komitejas priekšsēdētājs, es, protams, varu dažas lietas kontrolēt, bet, nu, par laikapstākļiem es gluži neatbildu tomēr. Un es tomēr domāju, ka ir dažas jomas, kur mēs varam palīdzēt, kur mēs, kā Eiropas Savienība, varam kaut ko darīt, lai šī nozare uh, varētu pārvarēt tās problēmas, ar ko tai šobrīd jāsaskars. Tādēļ es jūs patiešām lūdzu sniedziet mums kādu cerības stariņu, jo sākumā jūs pirmajā komentārā um, šādus cerību starus mēs nedzirdējām. Tādēļ es patiešām ceru, ka no ar laiku jums um, izdosies arī veiksmīgāk atbildes sniegt. Lūdzu. Uh, thank you very much. Uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies visiem biedriem par jautājumiem un par komentāriem. Priekšsēdētājs neesmu īsti pārliecināts, vai es šajās piecās desmit minūtēs, kas man ir atlikušas, vai man izdosies sniegt jums šīs cerības, kuras jūs gaidījāt. Bet nu es mēģināšu aprakstīt to procesu, kā dalību valstu administrācija, nozares pārstāvi un arī mani kolēģi Eiropas komisijā, kā mēs lūkojamies šo situāciju un uz nākotnes plāniem. Protams, daļa atbildes um, ir saistīta arī ar komisāra kandidātu. Nu, šodien vēl, vēlreiz notiek diskusijas un uzklausīšana, nu, tad cerams, ka pēc jau īsa laika būs um, lielāka skaidrība, un kad jaunā komisija būs stājusies amatā, tad varēsim arī ko konkrēti darīt. Šobrīd jāsaka, es patiesībā piekrītu vairumam komentāru, jo īpaši arī es sākumā pats teicu, ka iekšzemes um, ūdensceļu sektors ir ļoti jutīgs Un uh, tas ir ļoti svarīgs transporta sektorā kopumā, ja mēs runājam par transporta politiku, kas rada integrētu transporta sistēmu, kurā visi transporta veidi sastrādājas savā ziņā. Un, protams, tiek veikti daudz pasākumi Eiropas Savienības līmenī, to dara gan komisija, gan arī jūs, gan arī dalību valstis. Un mūsu mērķis ir veicināt tādus pasākumus, kas sasaistītu um, iekšzemes ūdens ceļu tīklu ar citiem transporta veidiem, un tas ir vidēji vai ilgtermiņa mērķis attiecībā uz to, lai iekšzemes ūdens ceļi nākotnē spēlētu lielāku jomu integrētā transporta sistēmā Eiropā. Un, lai izteiktos konkrētāk, teikšu, ka Eiropas komisija noteikti uh, uzskatīs šo jautājumu par nākotnes TNT tīkla būtis, viena no būtiskajiem elementiem. Un arī ar šo komiteju runājam par šī. Un uh, tas te lielā mērā tiks pievērsta uzmanība arī ostām, kas ir pieeja uh, vai ieeja Eiropas transporta sistēmā. Un arī iekšzemes ūdensceļu ostas būs svarīga prioritāte nākotnē. Uh, lai varētu izstrādāt integrētu transporta politiku un nākotnes Eiropas transporta tīklu. Un šeit mēs, protams, runāsim arī par um, zaļajiem koridoriem, un šie zaļie koridori, tā sauktie, kas uh, būs lielā mērā sasaistīti ar iekšzemes ūdens ceļiem, būs sākums, lai panāktu vidē draudz, draudzīgāku transportu un veiktu arī loģistikas. Uh, izmaiņas. Mums būs um, pilotu projekts attiecībā šiem zaļajiem koridoriem, un mēs pārliecināsimies, lai vismaz tiktu izveidots viens, um, um, viens elements arī no iekšzemes ūdens ceļiem sasaistīts ar šo sistēmu. Es vēlētos jums arī teikt, ka komisijai, kā arī visām uh, Eiropas Savienības iesaistītajām pusēm, iekšzemes ūdens ceļi ir uh, ļoti svarīga ambīcija, jo transporta vei, šis transporta veids ir ļoti derīgs, lai arī tam ir uh, dažādi ierobežojumi, kā jau norādīja arī daži no kolēģiem. Tātad mēs runājam ne tikai par emisijām. Bet tomēr tas ir transporta veids, kuram ir ļoti daudz priekšrocību, kas mums paver ļoti daudz iespēju attiecībā uz nākotni, ilgtermiņā runājot, tas būs daudz videi draudzīgāks transporta veids. Ņemot to visu vērā, protams, ka komisija apzinās, ka šajā sektorā ir krīze. Nu, par jautājums par to, vai tā ir struktūras krīze vai cikliska krīze, tad jārunā par to, kādi pasākumi ir pieejami, kādi instrumenti ir pieejami kopienas likumdošanā. Uh, un šai krīzei ir soci, sociāla rakstura ietekme, to mēs visi labi apzināmies, un tas arī viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ pagājušajā gadā organizējām uzklausīšanu, un kādēļ ar prieku ar jums kopā mēģinam izveidot atbalsta paketi, kurai vajadzētu būt tik efektīvai, cik vien iespējams, un te būtu arī šis sociālais aspekts. Nu, ciparu konkrētu, kā man uh, lūdza Kalkungs, diemžēl man nav, jo šie dati nav pieejami, bet, manuprāt, um, parasti tiek runāts par uzņēmumiem, kas pieder ģimenei, un jāsaka, ka cilvēki uzreiz nezaudē darba vietas. Nu, ekonomiskā um, kontekstā runājot, tas visticamāk parasti nav īsti izdevīgi, bet cilvēki um, darbu, darba vietas uzreiz nedabū. Tomēr tas lielā mērā ietekmē arī šo aspektu un konkrētiem instrumentiem, ar ko nāksim klajā, vajadzētu būt mērķētiem, lai risinātu šo problēmu. Un es gribētu arī uzsvērt, ka šī nozare ir visai īpaša. Nu, es lūkojos tagad uz kolēģiem. Uh, līdz pat 15 gadus netālai pagātnē tas bija ļoti smagi regulēts uh, sektors, kurā bija noteiktas preces, uh, cenas un dalībvalstis kā arī Eiropas līmenī šis sektors tika ļoti lielā mērā ražots. Un vēl aizvien ir palikusi ideja par šo ietvaru, kas patiesībā vairs neeksistē. Un tādēļ jāsaka, Eiropas Savienības tiesība akti um, šajā sektorā nevar noteikt um, cenu līmeņus vairs. Un tas pat lielā mērā attiecas arī uz šo metālūžu uh, sagriešanu metālūžņos, kas tātad bija, visa, tam bija piešķirts visai liels finansējums, uh, bet tad notika pāreja no ļoti smagi, ļoti lielā mērā regulēta, regulēta sektora uz daudz liberālāku sektoru, kas tagad ir, um, kāds tagad ir iekšzemes ūdensceļu sektors. Un tādēļ um, ir ļoti daudz ideju par um, to, kādus risinājumus varētu izmantot šajā sektorā. Šie risinājumi, diemžēl, vēl nav pieejami, vai tie nav paredzēti kopienas tiesību aktos, vai arī, ja mēs runājam par sagriešanu metālūžņos, tad um, šie šis finansējums, kas ir pieejams Eiropas Savienībā, um, nav pietiekams, jo mums ir 35 miljoni eiro vienā fondā, bet diemžēl tie nav šim konkrētajam mērķim. Visas dalība valstis ir tajā ieinteresētas, tad mums ir jāsadala šī summa uh, uz visām dalību valstīm, uz, šķidro un uz uh, šķidriem un uz sausajiem pārvadājumiem. Tādēļ um, šī summa paliek visai niecīga. Un par šādu um, naudas summu patiesībā par uh, miljonu vai pāris miljoniem var uh, sagriezt netālu uzņos tikai dažas tonnas. Un, zinot um, kuģu lielumus, jāsaka, ka attiecībā uz kapacitāti uh, rezultāti nebūtu vērā ņēmami kopienas līmenī. Gribētu arī teikt, ka daudzi no atbalsta pasākumiem, kurus varētu īstenot, pirmām kārtām ir, pirmām kārtām jāsaka, ka nav jau tā, ka mēs neizmantojam savas iniciatīvas tiesības, bet jāsaka, daudz no pasākumiem ir pieejami da dalību valstu līmenī. Jūs pieminējāt tātad autobūves sektoru vai arī banku sektoru, bet jāsaka, ka šī atvesaļošanās paketa lielā mērā ir um, dalību valstu līmenī noteikta un Eiropas Savienība, uh, Savienības līmenī finansējums ir visai ierobežots. Tādēļ mums jāpaļaujas uz dalību valstu līmeņa pasākumiem. Šeit jāatceras par Nīderlandi, kas ir vismagāk ietekmētā. Un ar šiem dalībvalsts pārstāvjiem gan novembrī, gan arī janvārī esam diskutējuši. Un um, šādu atbalsta paketu nav viegli izveidot dalībvalsts līmenī. Tādēļ saku jau tagad, ka uh, tiklīdz šī paketa būs gatava, diskutēsim ar Nīderlandes kolēģiem, lai pārliecinātos, ka šie pasākumi lielā mērā arī uh, saskan ar konkurences likumi, likumiem, bet vēlētos arī pieminēt, ka mēs priecāsimies par atbalsta paketi, kur arī panākt konkrētus vēlamos rezultātus. Un runājot par ilgtermiņa transporta politiku un infrastruktūras pasākumiem, kurus, um, pie kuriem strādājam arī pašreizējās politikas ietvaros un par ko esam arī runājuši ar komisāru kandidātu Kalas kungu, tad um, mums jārunā arī par ierobežojumiem Eiropas Savienības likumdošanā un tepat vēlētos arī teikt, ka esam gatavi runāt par uh, nacionālo glābšanas plānu. Tomēr jāsaka, ka Eiropas Savienības tiesība aktos ir um, daudz um, lielā mērā izveidots jau regulējums, ko varētu ieviest šajā atbalsta paketē, un te mēs konkrētāk runātu par agrāku pensionēšanos, kā arī par nacionālo pasākumu līdzfinansējumu, jo Eiropas sociālais fonds nefinansē pats par sevi atbalsta pasākumus, bet tas um, izmanto līdzfinansējuma iespējas. Un mums jārunā arī par apmācībām, par uh, atkārtotām apmācībām attiecībā uz darbiniekiem, kam iespējams ir jāmaina nozara, jāmaina darbības sfēra. Manuprāt, arī šī uh, tehniska apmācība ir svarīgāka nekā atkal apmācība, jo uh, ja ir krīze, tad um, iekšzemes ūdensceļu sektorā ir, nepie, ir būtiska nepieciešamība pēc profesionāļiem, un tas būs ļoti aktuāli pēc dažiem gadiem, kad šis sektors atkal sāks aktīvi strādāt. Un mēs nedrīkstētu arī novērsties un aizmirst to neredzamāko darbu, kas tagad tiek notiek nejā, nejādas programmas ietvaros saistībā ar informācijas centriem, lai, pad, lai veicinātu navigācijas efektivitāti. Un, manuprāt, informācija ir arī viena no lielākajām problēmām, jo iekšzemes ūdens ceļos informācija lielā mērā tiek izmantot saistībā ar uh, um, transportu sūtījumiem, piemēram, Reinu šeit var pieminēt. Un, ja mēs runājam par integrētu transporta loģistikas ķēdi, tajā skaitā arī šis zaļ, zaļā koridora pieeja, tad šeit ir nepieciešams padarīt uh, pieejamu, piedara vairāk informācijas, lai to varētu izmantot arī pārējie spēlētāji un operatori. Nu, es nevēlētos iedziļināties ļoti uh, tehniskās diskusijās, vai mēs te runājam par struktūras, uh, struktūru vai cikliskumu. Uh, gribētu vienkārši teikt, ka ir pierādījumi, ka krīzes situācija pastāv. Uh, Un um, vienīgais, kas ir atkarīgs no tā, vai tā ir cikliska krīze, ir tas, kāda veida pasākums mēs izvēlēsimies, kāda veida lēmumu pieņemšanas process notiks, un vai um, finansējumu varētu tik vienkārši novirzīt. Bet, kā jau es minēju, tie ir tikai 35 miljoni eiro, kas ir um, e visā Eiropas rūpniecībā, bet te jāņem vērā visas nozares. Un Nu, naudiņa gan tomēr ir, tādēļ varbūt šobrīd, kad ir krīze, jāuzdod jautājums, kādēļ mēs šo naudu neizmantojam. Bet tomēr varbūt um, šī nauda būtu noderīgāka, šis finansējums būtu noderīgāks cita veida pasākumiem, lai izveidotu konkrētu programmu. Jo iespējams, ka metālūžņi, uh, kas ir tāda ambiciozāka sistēma, varbūt nebūs tas piemērotākais risinājums, jo finansējums ir ierobežojums. Priekšsēdētājs ceru, ka es ka man izdevās atbildēt uz visiem jautājumiem. Nu, es centos, cik nu varēju. Paldies! Es redzu, ka Van Dālena kungs gribētu uh, jautājumu precizēšanai. Mums vēl dažas minūtes ir tādēļ, es došu viņam šobrīd vārdu un arī Volkman Kolas kundze gribētu izteikties, jo tā bija viņas ideja. Tātad Van Dālena kungs jau varbūt varētu izteikties uh, īsi un tad dosim vārdu arī pārējiem kolēģiem. Jā, danku, voorzitter. Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es dzirdēju, ka Pakai kungs uh, saka, uh, ka pozīcija nevienmēr ir uh, tik skaidra, bet varbūt pietiek vienreiz runāt. Mums ir beidzot jāsāk rīkoties, ir jāpadomā par cilvēku apmācību, par uh, TNT projektiem. Uh, Un e, jāņem vērā, ka ilgi runājot, mēs nonāksim pie tādas situācijas, ka iekšzemes e, ūdensceļu pārvadājumi pa tiem vienkārši pazudīs. Bet e, man ir viens jautājums noskaidrošanai. Tātad jūs teicāt, ka ir 35 miljoni eiro nodošanai metālūžņos. Bet kā to varētu izmantot? Varbūt, ka mēs varētu arī palielināt šo finansējumu, ja mēs runājam par jaunu tonāžu. Uh, Tas piedāvātu jaunas iespējas, būtu šie jaunie kuģi. Un, piemēram, iekasētās soda naudas varētu ar soda naudu palīdzību papildināt šo metālūžņu prēmiju. Mums vienkārši vajadzētu aktivizēt šos noteikumus, vajadzētu padomāt, kā šo summu palielināt. Tālāk es domāju, ka, piemēram, veci kuģi, kas nav ilgspējīgi un ir arī videi netik draudzīgi, no tiem vajadzētu atteikties, un līdz ar to mēs varētu uzlabot uh, vidas situāciju vēl nopietnāk. Tā tad jūs varētu šos konkrētos punktus varbūt vēlreiz izgaismot. Paldies! Paldies tagad, Vortman Kols kundze! Paldies, priekšsēdētāj kungs! Es vaicāju, kad tad šī darba grupa beidzot piestāvās konkrēts rezultāts un kad jūs ar tiem varēsiet iepazīstināt parlamentu. Mēs saprotam, ka nevar vairs vilcināties, ir ārkārtas situācija. Tādēļ mehānismiem un pasākumiem vajadzētu būt daudz konkrētākiem, nevis tikai tādai abstraktai runāšanai. Bet kad beidzot darba grupa piedāvās rezultāts? Paldies. Pakēkungs, lūdzu, jums laiks atbildēji. Paldies. Paldies, Vandālēn kungs. Ja jūs man piekritīsiet Es eh, sākumā runāšu par eh, jūsu pieeju. Tātad, ja mēs runājam par eh, jauno un veco noteikumu apvienošanu, es īsti nezinu, Eh, vai mēs kaut kādā veidā varētu atrast jaunus kuģus, jo tagad netiek iesniegt nekādu pieprasījumu. Ir jau pārprodukcija, tā tad ir 160-200 jaunu kuģi jau pasūtīti, tie ir jau pasūtīti, pasūtījums ir noticis, un mēs par to vairs nevaram lēmt. Mēs varbūt varam eh, nodot metālūžņos vecos kuģus, bet. Es, protams, eh, esmu gatavs ar jums diskutēt par šiem jautājumiem, bet varbūt ne šodien. Uh, Tālāk Vartman Kolskundze par darba grupas rezultātiem. Protams, tas jau nav atkarīgs tikai no ekspertu grupas. Mums ir jāsaprot, eh, ka ir eh, jāprunājas arī ar Kalas kungu, ar eh, komisāra amata kandidātu, bet mēs esam apņēmušies februārī konkretizēt analīzi. Mēs arī apspiežamies ar Nīderlandes iestādēm. Mēs gaidām kādus priekšlikumus no viņa puses. Ir ļoti, ļoti daudz priekšlikumu izteikts. Uh, bet mums uh, joprojām nav kaldināts tāds gatavs, pilnvērtīgs plāns, un tam vajadzētu būt galvenajam komponentam mūsu centienos runājot arī par paketes izveidošanu visā Eiropas Savienības līmenī. Un, zināmā mērā, mēs esam no tā atkarīgi. Šodien es jums nekādu datumu vēl nevaru nosaukt. Bet, ņemot vērā kritisko situāciju, Mēs apzināmies, ka ir nepieciešams darboties, un februārs pagaidām ir galējais termiņš, eh, kurā esam apņēmušies jums piedāvāt analīzi, kas tā, tālāk varētu tikt papildināta ar idejām no eh, Nīderlandes valdības puses un konkrētiem priekšlikumiem. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs! Paldies, Pakeikungs! Paldies visiem deputātiem par interesantajām debatēm! Un domāju, Mums noteikti vajadzētu uzmanīgi sekot notikumu attīstībai un ir mūsu komitejā jāturpina kontrolēt e, visas notiekošās tendences. Mums, protams, ir e, jābūt pietiekam skaidrai un nepārprotamai nostājai iekšzemes ūdensceļa jautājumos. Vēlējos pateikties vēlreiz kolēģiem par iesaist diskusijās un komisijas pārstāvim. Nākamais darba kārtības punkts ir baltā grāmata par klimata pārmaiņām. Mēs izskatīsim grozījumus. Tas ir Vlasto kundzes ziņojums, un viņai tagad tiek dots vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Ja jūs man atļausiet, es sākumā vēlējos pateikties kolēģiem par to, ka viņi uh, iesniedz grozījumus manam atzinumam, saņēmām 38 grozījumus, un Es uh, atbalstu visus priekšlikumus, kas ļaus uzlabot manu atzinumu. Es tagad nerunāšu par pilnīgi visiem grozījumiem. Man patīk tie grozījumi, kur bija runāts par cīņu pret klimatu pārmaiņām un par uh, labāku uzraudzību. Ja mēs vienreiz uh, sapratīsim, kas tas ir par fenomēnu, mēs varēsim garantēt to, lai transporta un turisma sektoru labāk piemērotos klimata pārmaiņām. Protams, mums vajadzētu uzlabot paraugu prakses apmaiņu, ir jāveicina arī pieredzes apmaiņas šajā jomā, un e, līdztekus ir jāpalūdz Eiropas komisiju izveidot sistemātisku uh, pieeju visai programmai. Mēs saprotam, ka pret klimata pārmaiņām mēs varam cīnīties nevien apvienojot visu iesaistīto spēku puses transporta jomā, bet arī veidojot labāks politisks politiskās veselības aprūpes vadlīnijas. Mēs nevaram nekādā ziņā atstāt novērtāt šīs jomas. Uh, Mums jāpadomā arī par uh, dažādām teritorijām, piemēram, par jūras teritorijām, par kalnu reģioniem, jo tie īpaši smagi cieš no klimata pārmaiņām. Un ņemot vērā klimata pārmaiņu soļošanu uz priekšu, protams, situācija tikai pasliktināsies. Un tas arī novedīs pie ekonomiskām problēmām. Nemēģināsim sev aizmalēt acis. Tādēļ vajadzētu garantēt palīdzību pilnīgi visiem ekonomiskajiem aktieriem, pilnīgi visiem, kas darbojas tādos eh, varbūt Eh, netik stabilos eh, reģionos un teritorijās. Mums tāpat ir jāgarantē eh, viennozīmīga un homogēna pieeja transporta sektoram. Tas ir jāplūko kā viens vesels. Un tāpat nevajadzētu aizmirst pilnīgi nevienu transporta veidu. Nevienu transporta veidu nedrīkst atstāt aiz šī priekšlikuma aptvēruma. Esmu sadarbojusies ar kolēģiem, lai varētu vienoties ar kom par kompromisiem. Uh, Eh, viens no galvenajiem vērtīgākajiem kompromisiem bija tāds, ka mēs vienojāmies par investīciju palielināšanu attīstības un izpētes jomā. Tādā veidā labāk pielagojot pielāgojot infrastruktūru un transporta veidus klimata pārmaiņu jaunajām prasībām. Un tāpat ir jāpadomā par ekstrēmiem laika apstākļiem, ko mēs nākotnē piedzīvosim vēl biežāk. Tas ir A kompromiss. Līdz ar to tika izveidots arī jauns punkts. Izdevumi tāpat ir jāizmanto, lai varētu samazināt iemeslus, eh, kas zināmā mērā eh, veicina klimatu pārmaiņu veidošanos. Mums ir eh, jāatbalsta tīru, videi draudzīgu transporta sistēmu izveide, jāatbalsta zaļāku automašīnu ražošanu. Tas attiecas uz visu, uz pilnīgi visiem transporta veidiem, uz jūras, sauzēmas un gaisa transportu. Tas jau tika minēts šajā pēcpusdienā kādā cita kolēģa izteikumos. Es atbalstu 11. un 14. grozījumu. Tur ir rakstīts Eh, ka ir jāīsteno mobilitātes darbības plāns. Šo priekšlikumu piedāvāja Eiropas komisija pagājušā gada septembrī. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, eh, runājot eh, par to, kā finansēt saskaņošanas pasākumus, ja pielāgošanās pasākumus, lai varētu pielāgoties klimata pārmaiņām. Kāds varētu būt šis finansējums? Varbūt varētu domāt par inovatīvu finansējumu un finansējumam ir jābūt pietiekam draudzīgam mūsu ekonomikām. Man bija diskusijas ar kolēģiem, mēs eh, par šo jautājumu pietiekam rūpīgi domājām un atkal varējām kaldināt kompromisu kompromisā skaidri un gaiši ir pateikts, eh, ka ir jāizmanto princips piesārņotājs maksā. Eiropas komisija varbūt šo priekšlikumu varētu pilnveidot, mobilizējot daļu no struktūra fondu līdzekļa, ņemot vērā arī ekonomikas atvesaļošanas plāna vadlīnijas. Ja runājam par uzņēmumiem, pilnīgi visā, visos transporta veidos ir uh, jāracionalizē ārējās izmaksas. Eh, kas zināmā mērā ir saistīts ar klimatu pārmaiņām. Dargie kolēģi, tas bija viss no manas puses. Vēlējos jūs iepazīstināt ar darbu, ko veicu. Es rūpīgi izskatīju visu kolēģu grozījumus un pirms debatēt par tādām sīkākām detaļām, par kurām mēs nevarējām vienoties, es vēlējos jūs iepazīstināt ar savu darbu lielākos vilcienos. Vēlējos pateikt, ka mūsu pozīcijai ir jābūt ļoti skaidrai, nepārprotamai, jautājums ir nopietnas, un tas, protams, ietekmēs visu transportu politiku nākotnē. Tikos ar kolēģi Prodīkungu. Viņš ir referents vides komitejā. Viņš ir atbildīgais galvenais referents šajā komitejā un viņš teica, ka viņam ir ļoti labi saprotamas mūsu bāžas, mūsu rūpes, bet tajā pašā laikā viņš pasvītroja, ka vēlas savā ziņojumā galvenokārt balstīties uz pielāgošanos klimata pārmaiņām. Viņš nevēlējās eh, runāt par to, kā cīnīties pret klimata pārmaiņām, ar kādu mehānismu palīdzību. Uh, Tādēļ mums varbūt vajadzētu garantēt to, lai mūsu atzinumā iekļautie priekšlikumi tiktu integrēti arī uh, vidas komitejas sagatavotā ziņojumā. Paldies, paldies Vlastokundzei, ir pieteikušies septiņi runātāji. Es uh, vēlējos to pateikt, jo mums ir pietiekami saspringta darba kārtība. Šķiet jau ir astoņi kolēģi pieteikušies. Goš, Groša kungs, pirmais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlējos sākumā pateikties referentei par veikto darbu. Vēlējos, protams, pateikties arī kolēģiem par to, ka viņi bija gatavi izstrādāt kompromisus. Mana politiskā grupa atbalstīs šo ziņojumu, atbalstīs arī rastos kompromisus. Vēlējos pasvītrot, ka runājot par klimatu pārmaiņām un arī attīstību, ko piedzīvo, klima, eh, ko piedzīvo transporta sektors, mēs vienmēr runājam par eh, šiem jautājumiem ļoti bieži un plaši, bet eh, ir ļoti labi, ka kāds vēlas par to runāt, tā skaidri, bez aplinkiem, un ir ļoti labi, ka mēs varam pietiekam labi demonstrēt arī savu pozīciju. Vides komiteja ir atbildīgā komiteja par šo ziņojumu, bet ir jāpanāk, lai tiktu ņemta vērā arī mūsu pozīcija. Ja šeit kaut kas tiks varbūt eh, apgriezt, kaut kas tiks samazināts, nu tas nebūs tik ļauni. Jāņem vērā, eh, ka transporta sektors arī rāda klimata pārmaiņas. Tad, kad mūsu rīcībā būs jaunā likumdošanas paketa, mēs nedrīkstam pieļaut to, uh, kas jau notika saistībā ar ekonomikas krīzi, proti visi runā par transportu, jā, jā, transporta sektors ir cietis, bet neviens neparedz nevienu papildus centu, lai atbalstītu šo sektoru. Visi runā tikai par eh, finanšu sektoru atbalstīšanu un to arī dara. Runājot par finansējumu, pēdējā minūtē vēl bija dažas diskusijas, bet es vēlējos tomēr demonstrēt tautas partijas politiskās grupas nostāju. Mums jāpadomā par dažādu stimulu radīšanu, proti, lai ražotāji savus preces ražotu videi draudzīgākā veidā, ir jāinvestē zaļākās transporta veidos, bet arī uh, izmaksu sadalījumam ir jābūt atbilstošam un Izmaksu un ieguvumu princips, protams, ir jāņem vērā, tautas partijas grupa to uzskata par nopietnu, bet vēlreiz vēlējos atkārtot, tā tad ir jāmaksā nevis tikai piesārņotājiem, bet arī ar naudas palīdzību ir jāsamazina turpmākie izmeši, turpmākais piesārņojums, tātad, lai šis finansējums patiešām tiktu izmantot mērtiecīgi. Mēs esam par to diskutējuši ļoti daudz, bet es vēlējos, lai abi Eh, lai šie abi principi tiktu ievērot. Tātad gan stimulu radīšana, gan arī korekts, eh, godīgs izmaksu sadalījums. Un liels paldies visiem kolēģiem, kas līdzdarbojās ziņojumu tapšanā. Paldies! Paldies! Senēlovs kundze. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Eh, moje... Paldies, paldies priekšsēdētāji. Izteikšos visai lakoniski. Mūsu politiskās grupas vārdā vēlējos pateikties referentei par viņas veikamu un ir ļoti labi, ka viņi izpētīja pilnīgi visus 38 grozījumus, ar tiem uzmanīgi iepazinās un mēģināja vienoties ar kolēģiem. Man šķiet, vairumā gadījumu viņai tas ļoti labi izdevās. Vēlējos paust savu atzinību par to, ka vairums grozījumu no manas politiskās grupas ļoti labi sasaucas ar referents uzskatiem. Mana politiskā grupa atbalstīs šo ziņojumu. Tas ir tas, ko vēlējos pateikt. Mēs par to balsosim. Aplūkot individuālus grozījumus. Mēs augstu vērtējam to, ka jūs atbalstīsiet principu piesārņotājs maksā. Daudzos mūsu politiskās grupas priekšlikumos mēs norādījām uz to, cik uh, augsti ir jāvērtē investīcijas uh, eh, transporta nozarē. Mēs tāpat runājam par elastīgu pieeju un Protams, ir eh, jāveicina izpēte, inovācijas, eh, lai varētu labāk cīnīties pret klimatu pārmaiņām, ir jābūt arī ilgspējīgai urbānajai mobilitātei. Kāds eh, cits priekšlikums attiec uz uh, kritiskajām teritorijām, jeb tādām vārīgākajām teritorijām. Mēs teicām, ka ir ļoti liela uzmanība jāpievērš uh, krasta zonām un arī uh, kaln, kalnieniem. Protams, tie ir, tās ir tās teritorijas, ko klimata pārmaiņas skar ļoti smagi. Bet es vēlējos arī kaut ko pateikt par drošības un tehniskajām pārmaiņām. Paldies tagad Vais Gerbers kundze. Paldies priekšsēdētāji kungs. Jau pēdējo reizi apspriežoties par šo priekšlikumu, Mēs teicām, ka transporta jomai tiek pievērsts pārāk maz uzmanības un tad, kad tiek runāts par klimata pārmaiņām, visi runā par transporta jomu tikai kā klimata pārmaiņu galveno radītāju, kā par galveno vaininieku. Nu, zināmā mērā tā ir taisnība. Bet eh, vajadzētu ļoti daudz detaļu precizēt mūsu Referente ir to ļoti pareizi atzīmējusi, mēģinājusi to integrēt atzinumā. Protams, jādomā par labāko ārējo izmaksu internalizāciju, par lielākām investīcijām izpētē, jauninājumos. Tika runāts arī par piekrastes zonām, par kalnu reģioniem, kā īpaši vārīgām teritorijām. Protams, mums vajadzētu padomāt arī par transporta un turismu jomas devumu, kā šeit varētu labāk integrēt vidas aizsardzības principus. Protams, runājot par transportu jomu, vienmēr jāpatur prātā tas, ka transporta sektors nodrošina iekšējā tirgus pilnveidu un pietiekam nevainojam darbību. Tādēļ uh, arī klimata pārmaiņu politika, klimata aizsardzības politika ir jāintegrē visās šajās jomās. Mums vajadzētu padomāt, kā pieņemot politiskos lēmumus, mēs varam arī uh, nodrošināt, garantēt transporta jomas nākotni. Protams, mums ir jāsamazina piesārņojums, ir jāsamazina tas sloks, ko videi joprojām rada transporta sektors, tādēļ vajadzētu visus līdzekļus un visus pūliņus noteikti apkopot, lai kaut ko beidzot panāktu, lai kaut kas sāktu kustēties uz priekšu. Paldies, bet es domāju, ka šis priekšlikums atzinums ir ļoti labs. Paldies. Aukens kundz, lūdzu. Ja, tak, Herr Formand. Paldies, priekšsēdētāji. Zaļo politiskā grupa nevarēja atbalstīt priekšlikumu. Varbūt tā ir mūsu vaina. Tieši tādēļ mums ir ļoti grūti iepazīties ar problēmu. Protams, eh, varētu teikt, ka sadarbība, sadarbības gars Eiropas parlamentā šoreiz nebija tik izcils kā citas reizes. Es iepazinos ar teksta redakciju, bet es nevaru pateikt tā uzreiz un tieši tagad, kā mēs balsosim tieši šoreiz. Ir mutisks grozījums, kas ir pārāk vispārīgs un lielos vilcienos šajā ziņojumā tiek runāts par pielāgošanos. Es biju nedaudz pārsteigta dzirdot kādu citējam prodīkungu, proti viņš esot teicis, mums nevajadzētu runāt par pasākumiem eh, CO2 samazināšanai transporta jomā, transporta nozarē. Bet kad mēs šo problēmu beidzot risināsim, kad mēs tai ķersimies klāt? Es uzskatu, Mums, tāpā, mums patiešām vajadzētu uztraukties par to, kas notiek transporta jomā, un arī par to, ka transports rada daudz CO2 izmešu, kas gal galā noved pie klimata pārmaiņām. Mums nav laika vilcināties, mums nav laika gaidīt. Uh, Kaut kas beidzot ir jādara lietas labā, varbūt vienā brīdī uh, ūdens līmenis paaugstināsies tik tālu, ka visi ceļi būs aplūduši un tad jau būs par vēl rīkoties. Komisija apņēmās kaut ko darīt, apņēmās rīkoties, bet mēs vēl neesam ne, nekādas darba augļus redzējuši. Mūsu iesniegtie grozījumi īstenībā cerams uzlabos to, kā mēs varētu samazināt piesārņojumu. Es ceru, ka es varēšu balsot par šiem grozījumiem. Paldies, Fosters kundz, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšstādētāji. E, mums ir jāpas, protams, jāieskatās visā šajā ziņojumā, mēs to izdarījām, bet mums vajadzētu sagaidīt, kas tad e, gal galā iznāks no vīdes komitejas. Bet man liekas, ka Vlasto kundze ir tāda ļoti realistiska pieeja. Gal galā mēs esam transporta komiteja un neskatoties uz visām nepilnībām, mums transports ir nepieciešams. Un es te paspēju pārskatīt tikai kompromisu grozījumus, bet mums par tiem būs jādomā. Es domāju, ka izņemot trešo un ceturto grozījumu mēs visu varētu atbalstīt. Jo kaut kādiem kompromisiem gal galā ir jābūt, tad, kad mēs apskatām tās jomas, par kurām mēs te runājam, piemēram, kalnu reģioni, piekrast reģionu un tā tālāk. Mēs ceram, ka varēsim atbalstīt. Protams, ka skatīsimies, kas notiks ar balsojumu un tā tālāk. Bet par ko es tomēr drusku uztraucos. Piemēram, par dažiem formulējumiem. Tad, kad mēs runājam par visām šīm lietām, mēs no globālās sasilšanas esam nonākuši eh, pie klimata pārmaiņām, vai tāpēc, ka mīnus 20 eh, šobrīd ir novēram ļoti lielā Eiropas daļā. Eh, piesārņojums ir ārkārtīgi sarežģīta problēma, un par piesārņojumu noteikti ir jārunā. Uh, Tad, kad mēs skatāmies uz to, kas ir teikts par zinātnisko pētniecību un tā tālāk, es te gribētu aizstāvēt transporta industriju, jo viņi ļoti daudz investē tieši pētniecībā. Un uh, Protams, ka uz mani tiks izdarīts ļoti liels spiediens tuvākajos gados eh, no dažādām nozarēm, no man vēlētāja puses. Mums ir jābūt ļoti pragmātiskiem, domājot par to, uz ko tad mēs īstā aicinām. Tāpēc ir labi, ka par to ir diskusijas. Uh, un ECR grupa principā atbalstīs Lasto kundzi un viņas grozījumus, taču dažus mēs tomēr nevarēsim atbalstīt. Un tad ceturtdien līdz balsojumam mēs arī būsim izlēmuši, ko darīt. Uh, nu, es gribētu piebilst gan, ka balsojums būs uh, trešdien. Ajāls Sanders kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu izteikt pateicību Lastor kundzei par šo atzinumu un pateikties viņai arī par to, ka viņa ļoti veiksmīgi ir uh, ved uz sarunas ar tiem cilvēkiem, kas grozījums ir iesnieguši, ar ēnu referentiem, kā arī ar atbildīgo referentu vīdes komitejā. Es domāju, ka tas ir pareizais ceļš, kā panākt, ka idejas tiek pieņemtas. Jo reizēm mēs nākam klajā ar ļoti radikālām idejām, taču, ja tās netiek apspriest ar galveno referentu, tad viņas tā arī paliek uz papīra un netiek iekļautas tālākajā darbā. Tāpēc ir labi, ka mēs varējām izrunāt visu šīs jomas. Runājot par, es piekrītu visiem kompromisa grozījumiem, izņemot varbūt vienu, un proti par C punktu, kas ir daļēji Kadravīkunga ieteiktais grozījums. Un es te gribēju jautāt, ja mēs sagatavotu mutisko grozījumu, Tad līdz tekus principam piesārņotājs maksā, mēs varbūt varētu arī teikt, ka tas būtu saskaņā ar, eh, in, ar intermodalitāti, jeb ar citiem transporta veidiem. Jo galu galā Mēs cenšamies, protams, no vienas puses nodrošināt to, ka visi e, transporta veidi attiecīgi pielāgojas tai situācijai, kāda šobrīd ir ar klimatu pārmaiņām, bet vajadzētu varbūt uz lietām raudzīties pozitīvāk, nevis negatīvāk un formulēt pozitīvāk. Jo mēs jau cenšamies nodrošināt un veidot darba vietas, un tas ir svarīgs princips, runājot arī par klimatu pārmaiņām, bet es skatos, ka Vlasto kundze jau ir iekļaušo punktu par to, ka mums ir nepieciešams vairāk tā saucamās zaļās darba vietas. Daži nesaprot, kāpēc mēs te runājam par pielāgošanos, bet es te gribētu atgādināt kādu lietu klimata pārmaiņu vēsturē, cīņā pret klimata pārmaiņām ir eh, varbūt dažas ļoti pozitīvas mācības. Es domāju, ka runājot par pielāgošanos Eiropas Savienību, varbūt ir priekšgalā visai pārējai pasaulē, jo visas dalība valstis zina, ka tām būs jāpielāgos, ja mēs salīdzinām sevi ar trešajām valstīm, tad jāsaka, ka reizēm par pārmaiņu ieviešanu runāt vienkārši ir grūti vai pat neiespējami. Svarīgi, protams, arī ir prevencija, bet es domāju, mēs esam uz pareizā ceļa, Kramerkungs. Paldies! Es domāju, ka problēmas apzināšanās vēl problēma neatrisina, un šeit nav arī nekādas skaidras rīcības. Tā man pietrūkst pilnīgi visā ziņojumā. Uh, Sākumā ir noteikts, ka CO2 emisijas ir jāsamazina par 20% līdz 2020. gadam. Nu, ļoti skaists plāns, varbūt mēs to sasniegsim, varbūt nē. Bet skaidrs ir viens, lai kaut ko izdarītu, mums ir radikāli jāmaina kaut kas transporta jomā, jo 30% no emisijām rodas tieši transporta jomā. Par to transports ir atbildīgs un emisijas ir pieaugušas par 25%. Ir, protams, citas nozares, kas ir atbildīgas par lielāku piesārņojumu, bet eh, tās eh, varbūt vairāk, eh, veids vairāk investīciju, lai kaut ko darītu lietas labā, un līdz ar to šis piesārņojums izlīdzinās. Jāņem vērā, ka mēs esam visu ignorējuši, mēs esam ignorējuši to, kāds piesārņojums rodas transporta sektorā un neko neesam darījuši lietas labā. Līdz pat šai baltai dienai nav noteikti saistoši mērķi transporta nozarē. 20%, 30%. Mēs varam šos skaitļus palielināt, cik vien mums tīk, vai mēs varam stabilizēt līdz pašreizējiem līmenim, līdz 2020. gadam. Nekas, nekas tur nav noticis, neviena paša mērķa. Un tas, kuram nav mērķa, viņam pēc tam nevajadzētu sūdzēties par to, ka viņš neko nav sasniedzis. Jā, mēs varam te noteikt kādus skaitļus, bet tas jau neko nepalīdz. Tas neapstādinās klimata pārmaiņas. Kādēļ mēs atkārtojam komisijas kļūdas, ka komisija nav spējīga nospraust kaut kādus mērķus? komisāra kandidāts atteicās atbildēt uz šo jautājumu. Ja mēs vēlamies kaut ko samazināt, samazināt emisijas transporta jomā, tad kaut kas ir jādara. Vācijas. Mm, federālā padoma teica, jā, kaut kas ir jādara un mums ir jānosprauž saistoši mērķi, ir jābūt saistošām vienošanām. Viņi ir formulējuši mērķis līdz 2020. gadam. Jūs to visu lēmāt, ko jūs tagad smejaties, un tagad mēs vispār neko nepasakām, mēs tādi izliekamies tādi mazi un nevarīgi, un nevienu mērķi nenosaucam. Nu, man kauns. Paldies. Thank you, Mrs. Tikau. Paldies tālāk, Tikau kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī vēlētos pateikt Lastau kundzē par uh, viņas atzinumu. Mēs šeit runājam par nepieciešamību adaptēties uh, klimata pārmaiņām, pielāgoties tam. Ļoti svarīgi šeit, manuprāt, būtu runāt par aizsardzību pret plūdiem. Galileo projekts un mūsu uh, Eh, kosmosa telpas eh, politikas, izpēc politika šeit būtu ļoti svarīga. Jo pats galvenais visā šajās situācijās ir pasargāt kritisko infrastruktūru. Pastāv arī jautājums, kas ir saistīts ar emisiju tirzniecības sistēmu. Eh, jūras transports pagaidām nav iekļauts Mēs jau esam prasījuši, lai ETS eh, e sistēmā tiktu iekļauts arī jūras transports. Eh, svarīgi ir uzsvērt arī dzelzceļa transporta nozīmi, īpaši kravu pārvadājumu jomā. Kravu pārvadājumu koridori un ātrgaitas vilcieni veicinās ne tikai kravu, bet arī pasažieru pārvadājumus eh, Eiropā. Uh, Un, protams, ka pastāv arī trūcīgs finansējums. Mums ir ļoti ambiciozi mērķi, taču mums nav pietiekama finanšu resursu, un mums ir jāizmanto uh, viedās transporta sistēmas, lai samazinātu emisijas un panāktu efektīvu transportu. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlētos pateikties Lasas kundzē par atzinumu, tas ir eh, svarīgs, tā ir daudz interesantu punktu, ko vairums no mums var atbalstīt. Nestoties uz to, runājot par eh, piesaņoties maksā principu, es to varētu principā atbalstīt, bet tas ir princips, ko zaļie un vidas aizstāv aizstāv jau 20 gadus. Un es domāju, ka šis atzinums faktiski neko īpaši labu par eh, sektoru nemie, eh, neliecina. Nu, piemēram, tur ir teikts, ka 27% no siltuma efekta ehm, gāzēm um, rada tieši eh, transports sektors. Uh, Tas nozīmē, ka mēs konstruktīvi neko tomēr ievērojam neesam panākuši automašīnu uzbūvē. Taču neskatoties uz to, es domāju, ka ziņums parāda, cik ļoti grūti mums no vienas puses ir risināt nākotnes mobilitātes jautājumus un saskaņot eh, to ar vīdas jautājumiem. Un te es nerunāju tikai par oglekļu nospiedumu piekrastes reģionos un uh, Eh, kalnu reģionos, bet eh, jādomā arī par pilsētām, pilsētu centriem, kuros vispār jau vairs nav gaisa, tās ir transporta pārplīvēts un cilvēki tur drīz vairs nevarēs dzīvot. Un eh, varbūt, kā varam pāriet uz citu pieeju, ka maš, automašīnas, piemēram, pieder vairākiem cilvēkiem, nevis tikai vienam cilvēkam, un uh, varbūt, ka ir jānod vairāk jātīst starppilsētu, teiksim, elektrotransports, tramvai, eh, transports un tā tālāk. Mums vajadzētu veidot šo pakotni visam sektoram kopā, kas ietvertu dažādas transporta veidus, gan dzelzceļa, gan sauszemes tra transporta, autotransporta, ūdens transporta un tā tālāk. Un eh, tas eh, no budžeta viedokļa neapšaubām būs izaicinājums no komisijas lūdzu Dēls Alkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties Vlastā kundzei un paldies arī transporta komitējai par iesniegtiem grozījumiem. Es eh, ceru, ka uh, eh, vidas komiteja ņems vērā šos grozījumus un ka būs iespējams parādīt cik ļoti svarīgs mums ir transporta sektors, tad, kad mēs runājam par tā ievainojamību saistībā ar klimatu pārmaiņām. Jo ir tiesa, ka līdz šim šajā nozarē faktiski ir pietrūcis analīzes, piemēram, salīdzinājumā, teiksim, ar veselības aprūpes vai lauksaimniecības nozarēm. Uh, kur eh, šī te mm, ietekme no klimata pārmaiņu puses ir analizēta daudz rūpīgāk. Es piekrītu šim viedoklim par to, ka ziņojumam ir jākoncentrēs uz pielāgošanās pasākumiem, jo mūsu komitejas dokumenti jau ir iekļāvuši dažādas politikas, eh, kas ir vērstas uz piesārņojumu samazināšanu transporta nozarei. Un daudzas eh, šīs te problēmas var izsināt caur kompromisa grozījumiem, varbūt šeit var panākt šo te sasaisti, lai parādītu, cik svarīga ir e, transporta nozare un kā veidot ilgtermiņa, e, mē, kā noteikt ilgtermiņa mērķus un saglabāt ilgspējīgu transporta nozari. Varētu teikt, ka Tas ir eh, tikpat kā Sinekvanona princips, lai modernizētu transportu un infrastruktūru. Šobrīd komisijā, mm, kā tas ir eh, skaidrs no Baltās grāmatas, mēs cenšamies nodrošināt, lai pielāgošanās tiktu eh, attiecināt uz visām nozarēm, ieskaitot transportu. Un arī politikas dokumentos, ko nākotnē publicēs komisija, tas būs redzams, piemēram, Baltā grāmata par kopējo transportu politiku un uh, arī nākamā zinātnes un pētniecības ietver programma un tā tālāk. Un tas būs arī saistīts ar struktūra fondu izmantošanu un citu Eiropas Savienības fondu izmantošanu, kas varētu dot labumu īstermiņā Mēs jau esam runājuši ar transporta komitejas sekretariātu, lai mm, sadarbotos, pabeidz, mm, lai pabeigtu šo atzinumu. Uh, paldies, un tagad referentē vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam nedaudz. Es vēlētos vēlreiz uh, kolēģiem likt pie sirds, ka dažiem varbūt ir žēl, uh, ka te kaut kas nav, ka te nav runas par cīņu pret klimatu pārmaiņām, bet tas no mums te netika prasīts. Protīkums pavisam skaidri mums e, to norādīja. Mums vajadzēja strādāt pie adaptēšanās jautājumiem, un to es vēlreiz gribēju uzsvērt. Mēs te nebijām aicināti runāt par cīņu pret klimatu pārmaiņām. Neviens uh, e, arī uh, neprasīja sanāksmi, lai mēs varētu kopā vienoties eh, par šiem grozījumiem. Piemēram, ceturtais grozījums. Jā, šeit ir runa par visiem transporta veidiem, nekoncentrējoties, piemēram, tikai uz dzelzceļu vai tikai uz autotransportu. Turisms eh, neapšaubām ir svarīgs. Mm. Un gan transports, gan turisms faktiski iet roku rokā. Faktiski abas divas atdalīt ir gandrīz neiespējami. Nu, tos arī vēl gribēju piebilst. Paldies, Lastā kundze. Es vēlreiz gribēju atgādināt, mums vairākas reizes te ir mainīti tie datumi, kad mums jābalso, bet es vēlreiz atgādinu, ka balsojums būs trešdien. E, tālāk nākamais darba kārtības punkts, un tas ir Mans ziņojums par transeiropas tīkliem, tas ir tāds tehnisks dabas eh, ziņojums, un jūs jau varbūt to atceraties. Un faktiski šeit um, mums vajadzētu iziet cauri šīs te procedūras, kas ar to ir saistīts. Man bija neformāla tikšanās ar padomu un komisiju un ēnu referentiem 10. decembrī. Uh, Un eh, iespējams, ka mēs panāksim šo te pirmā vienošanos pirmajā lasījumā. Tā kā varbūt komisija un padomu varbūt vēlas izteikties par šo punktu. Juridiskais dienests, parlamenta juridiskais dienests mani informēja par pozitīvo eh, rezultātu konsultatīvajā darbā, sadarbojoties visu trīs institūciju juridiskiem dienestiem. Un juridiskās komitejas priekšsēdētājs man ir atsūtījis vēstuli, kurā ir teikts, ka juridiskie dienesti un šis priekšlikums neietver nekādas būtiskas izmaiņas, izņemot tās, kas ir īpaši norādītas pašā priekšlikumā. Un tādēļ iespējams, Šis ir nepretrunīgs ziņojums un tajā ir pavisam vienkārši kodifikācija. Es kā e, jau iepriekš jums minēju, tad pastāv zināms tādas e, juridiskas nianses un e, bija jāvienojas par to, vai mēs esam izvēlējušies pareizo procedūru un šeit juristi mums saka, ka viss ir kārtībā. Tādēļ padomi ir vieno piekritusi tekstam un padomu tiksies, tikās 18. decembrī, un viņi arī nolēma nekādas īpašas izmaiņas tekstā neieviest, tikai pavisam nelielas izmaiņas atsauču daļā, tur ir divi nelieli grozījumi un dažus eh, tehniskus labojumus eh, kārtēs. Nu, lai pilsētas būtu pareizajās vietās, lai tām būtu pareizi nosaukumi, nu, lūk, tādas mm, tehniskas dabas lietas. Priekšlikums faktiski ir uh, likumdošanas teksta kodifikācijai domāts, taču Tas tomēr ietver eh, nelielas izmaiņas un nepieciešamie grozījumi ir saistīti galvenokārt ar eh, izmaiņām, labojumiem kartēs dažās eh, dalību valstīs, sekojot 2003. gada paplašanāšanai. Un tai pašā laikā tiek saglabātas arī nemainīgas 15 veco dalību valstu kārtas. Un tad ir arī izmaiņas eh, attieci, attiecībā uz eh, jauno desmit dalību valstu iestāšanos un 20, 20 eh, un 20, 10. Tātad tur ir vajadzīgi labojumi izdarīt. Tātad beidzot mums būs pareizas kartes. Um, visu 27 dalību valstu kartes izkoriģētas Un mēs saņēmām gan juridiskas, gan politiskas apliecinājumus par to, ka mums vajadzētu vienoties par šo tekstu ar ne, šīm nelielajām izmaiņām un labojumiem, ko piedāvā padome. Un e, iespējams tiešām vienoties par šo dokumentu pirmajā lasīmā. Ja mēs tā varam vienoties, e, tad es liktu priekšā 3. Eh, februāru kā eh, pēdējo datumu grozījumu iesniegšai 22. izskatīt šos grozījumus 23. balsot grupā un mārtā vai aprīlī balsot plenārsēdē. Tas ir viss, ko es gribēju teikt. Un tālāk Groša kungam vārds. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Es, protams, nevēlējos atkārtot visu, kas jau tika pateikts, bet šis ziņojums mums šķiet vairāk tehniskas dabas ziņojums un uh, diskusijas par TNT un uh, tam līdzīgi, tātad diskusijas par saturu, varbūt par to varam runāt vēlāk. Uh, Tālāk ir jārunā arī par uh, karšu pielāgošanu 2010, 2020. Es varu tam visam piekrist, un es domāju, ka viss tautas partijas politiskā grupa šo ziņojumu atbalstīs. Paldies! Much, for... Paldies! Paldies, ka atkārtojat, ka mēs te nerunājam par TNT, bet vienkārši par tehniskiem jautājumiem. Elka Draujīkungs, lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Es varu pilnībā piekrist Matiju Grošu kungam. Šis ir tehnisks dokuments un. Ja tas būtu bijis savādāk, tad, protams, tam būtu paredzēts vairāk laika, neviena nieka pusstundiņa. Tātad tas tāpat uh, atspoguļotos arī darba kārtībā. Tautas partijas politiskā grupa priekšlikumu atbalstīs un, protams, vēlāk gada laikā mēs tam varam atvēlēt uh, eh, plašāks debats par TNT nākotnu un tā tālāk. Paldies. Paldies, Alka Drauji kungs. Nu jā, ja būtu par TNT saturu, tad nu mums būtu diezgan ilgas diskusijas. Nākamajā runātājā vairs lūdzu. Grācie, prezidente, mi ritrovo nelle. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos jums piekrist tam, ko jūs teicāt par šo ziņojumu Un pamatā tiešām jāsaka, jā, vēlāk mums būs diskusijas par šī jautājuma saturu, saturisko pusi. 2010. gada beigās komisija sniegs savu prezentāciju, un varbūt tad mēs varētu arī aicināt komisiju pātrināt šo procesu, lai mums būtu teksts, cik vien ātri iespējams. Tātad teksts, par, kur, par ko mēs diskutēsim. Kramerkungs, lūdzu tā kā tas ir tehnisks dabas ziņojums, nu jā, tad uh, varam ļoti viegli vienoties par konsensusu. Es domāju, tad, kad mēs runāsim par saturu, būs lielākas atšķirības, bet mēs jebkurā gadījumā piekrītam. Paldies. Mr... Nu jā, Zils kungs, lūdzu. Tā kungs, es arī pateicos jums par ļoti labu šo sagatavoto ziņojumu, un es ļoti ceru, ko šo jūs divu priekšlikumu pamata uh, padomiņas atbalstīs, un uh, mēs tiksim ātri ar šo ziņojumu ļoti sekmīgā, sekmīgā, sekmīgā nobeigumā kopā ar padomu. Paldies! Thank you for that, Mr. Kans. Paldies, Kansjankungs. Jā, mans koordinators jau ir izteicies par šo jautājumu. Es patiešām domāju, ka te es neko nevarēšu vēl papildināt, nu, vienīgi tas, ka šo tekstu izmantos par pamatu, un cerams, ka mums notiks diskusijas, kad tas būs iespējams par šo jauno multimodālo platformu. Par šo jautājumu mums būs ļoti uzmanīgi jāpadomā, nu, salīdzinot ar to tekstu, kuru mēs šodien skatām. Tad es patiešām domāju, ka mums vajadzētu pievērst uzmanību, lai visi jautājumi, kas tika iepriekš aizskarti, kad mēs runājam par vidi, uh, par vidas jautājumiem, klimata izmaiņām un tā tālāk. Es patiešām domāju, ka daudz kas būs lielā mērā atkarīgs no tā, ko mēs darām. No tā būs atkarīgi nākotnes panākumi. Bet es gribētu arī nonākt pie šī teksta, cik ātri vien iespējams, lai mēs varētu sākt strādāt. Aile Sanda kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par to, ka atgādinājāt mums, ka šis nav tas pamatteksts diskusijām. Nu, pie tā vēl tiek strādāts. Tas būs tad, kad saņemsim gala priekšlikumu no Eiropas komisijas puses. Šis ir, tik, šis ir tikai tehniskā pielāgošanās jaunajiem apstākļiem. Nu, attiecībā uz komisiju es vēlētos norādīt, ka mums nevajadzētu aizmirst pieeju centrālajai Pirenejiem, jo, nu, vismaz tur, no kurienes es nāku, šis ir ļoti pretrunīgs jautājums. Tādēļ šo jautājumu vajadzētu patiešām atcerēties, uh, un mums jāatcerās, ka ļoti svarīgs ir tas datums, kurā uh, šī karte tiks piemērota un arī ielikta internetā. Paldies! Paldies! Jā, vienmēr ir ļoti bīstam izmantot karti, to vienmēr es esmu teicis. Tikā, kundze, lūdzu! Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat... Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tā ir taisnība, ka prioritāšu saraksta pārskata attiecībā uz TNT projektiem tiks veikta 2010. gadā un gaidīsim arī šo sarakstu no komisijas. Un attiecībā uz šo ziņojumu un uz kartēm man ir jautājums, kas attiecas uz kartēm, kurās ir iekļautas jūras ostas, tur 5.1 pielikumā ir Baltijas jūra, tad ir Ziemeļjūra, Atlantijas okeāns, un redzam arī šeit vidusjūru, vidusjūras rietumu daļu, un arī vidusjūras austrumu daļu, un jāsaka, ka Melnā jūra šeit nav pieminēta, lai arī Rumānija un Bulgārija ir tomēr pieminētas. Tādēļ šo valstu jūras ostas ir pieminētas. Es patiešām domāju, ka mums vajadzētu šeit iesniegt grozījumu. Nu, diemžēl, kas attiecas uz komisiju, tad Melnā jūra un um, jau minētie jūras koridori nav pieminēti pie Eiropas Savienības jūrām. Es patiešām ceru, ka spēsim šeit rast risinājumu. Paskas konzumu uzvārds. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos pavisam īsi. Jā, šis, kā jau minējāt, ir tehniska rakstura atzinums, un, kā jau tika pieminēts, tad gaidām arī politisko do dokumentu, par kuru varēsim pieņemt politiska rakstura lēmumus. Parlamentā, manuprāt, mums vajadzētu rīkoties cik ātri vien iespējams, strādāt ar šo konkrēto atzinumu jo mums nav nekādu tehnisku iemeslu, kādēļ nerīkoties un nestrādāt. Tādēļ es patiešām domāju, ka mums jau laicīgi ir jāizpild savi solījumi, jo īpaši šogad. Jā, tieši tā saka priekšsēdētājs. Komisija pakeikungs, nu varbūt šis jautājums nedaudz vienkāršāks par iepriekšēju, bet nu, daži jautājumi tomēr ir uz ko atbildēt. Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Gribētu arī jums pateikties, jūs esat referents, un gribētu pateikties arī tiem kolēģiem, kas izteicās un apstiprināja, ka vēlamies panākt pirmu, vienošanos pirmajā lasīmā ar padomi. Nu, tātad, jā, šī ir kodifikācija, kas būs rekāsta pārstrādātā dokumenta versijā, un šeit mēs vēlamies pārstrādāt politiku, kas uh, stāsies spēkā 2010. gadā un būs pakļauta parastajai likumdošanas procedūrai, kurā, protams, ka parlamentam būs pilntiesīgās visas tiesības. Gribētu atsaukties uz tikau kundzes komentāru par piekto pielikumu. Gribētu tikai apstiprināt, ka jūras projekti, kas aizsāks Melnajā jūrā, patiešām ir. Tie būtu šeit jāmin, lai arī Melnā jūra konkrēti te nav pieminēta pielikumā. Nu, es ceru, ka tas nekādas problēmas neradīs, jo, protams, jaunās politikas kontekstā uh, pārskatīsim arī visu šo uh, likumdošanas ietveru. Paldies! Paldies! Es tikai gribētu atgādināt, ka um, 3. februāris ir termiņš grozījumiem, un tagad man ir prieks, ka varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir pētījums par eiro viņieti. Nu jā, tātad nākamais dokuments. Jūs atcerēsieties, ka koordinātori uh, nolēma izveidot prezentāciju par pētījumu par eiro viņeti, lai mēs varētu būt um, informēti par visu aktālāko, kas noticis šajā jautājumā. Un atbildīgais ģenerāla direktorāts to tad arī ir izdarījis, un ten ģenerāla direktorāts un kopējais izpētes centrs veica pētījumu par tiešo un netiešo ietekmi no 99 šķērsvīta 62 direktīvas ietekmi, par ko šobrīd tiek diskutēts Eiropas Savienības institūcijās. Šo pētījumu pieprasīja padome, lai pārliecinātos, ka ieteiktie pasākumi atbilst arī politikas direktīvai. Šis ziņojums tika publicēts oktobrī, par to diskutēja decembrī padomas darba grupā, un patiesībā šī ir tā, tā bija tā vienīgā reize Zviedrijas prezidentūrā, kad tika diskutēta uh, diskutēts par eiro viņetes priekšlikumu. Nu, pētījums tad ir izstrādāts. Uh, uzklausīsim uh, kolēģis, kas mums apstāstīs par šo projektu. Paskarelīkungs, vai, vai viņš ir ieradies šeit? Šķiet, ka ne. Well, we could... Nu, protams, ka mēs varētu pagaidīt piecas minūtes. Nu, man vien, vienmēr šķiet, ka nākas pagaidīt piecas minūtes, jo um, pat ja man bija jāceļas piecos no rīta, man vienmēr likās, ka visur, kur jāierodas, jāierodas ir laicīgi. Jo, nu, tad, kad kolēģi sāk viens pa otram pazust, iziet ārā pa durvīm, nu, tāds ieradums šķiet, ka ir ka viņi neatgriežas parasti. Tādēļ šķiet, ka uzgaidīsim mirklīt, kamēr Paskarelī kungs atgriezīsies. Vai ir kāds no komisijas, kam būtu telef viņa telefona numurs, kas varētu uzzināt, kur viņš šobrīd atrodas? Nu, šķiet, ka telefona numurs tā kā būtu, tad, nu, šobrīd ņemam pārtraukumu uz astoņām minūtēm un pulksten piecos atgriežamies pie darba. Paldies! Okay. Ms. <laughs> Mr. Pasquarelli. Pasquarelli, where are you, sir? Pasquarelli, kungs, vai jūs esat ieradies? Thank you for being a little early. It means I can... Prieks, ka ieradāties agrāk. Nu, tas nozīmē, ka varēsim izvairīties no tā, ka kolēģi dodas ārpus telpas un nekad arī neatgriežas atpakaļ. Tādēļ paldies, paldies jums. Labi, kolēģi, vai varam atsākt darbu? Šobrīd patiesībā notiek tikai šeit viena sanāksme, nu tā vajadzētu būt tā ir transporta komitejas sanāksme, tādēļ visas pārējās tikšanās un sanāksmes varbūt varētu notikt ārpus telpas. Labi, Paskarelī kungs dodu jums vārdu izteikties par Eiroviņetas pētījumu. Es domāju, ka tad, kad jūs sāksiet runāt, tad visi pārējie apklusīs, ja ne, tad izdzīsim viņus laukā. Labi, turpinām darbu. Afternoon. Thank you. Labdien visiem! Liels paldies priekšsēdētāji! Es patiešām atvainojos, ka nedaudz nokavējos. Man liels prieks šodien ierasties pie jums un gribētu pateikties jums priekšsadātāju un arī transporta komiteju par to, ka esat devuši mums laiku izstrādāt šo prezentāciju un šodien ir iespēja arī diskusijām. Tā ir pirmā iespēja komisijai prezentēt jums un, arī, un arī paskaidrot ekonomiskos aspektus, kas slēpjas aiz šī priekšlikuma grozīt Eiroviņetas direktīvu. Un tagad mums to ir iespēja paskaidrot jaunajam parlamentam un jaunajai transporta komitejai pēc pēdējām vēlēšanām. Esam sagatavojuši arī dokumentu un ātri aplūkosim arī šajā dokumentā iekļautos. Tātad uh, jautājums. No sākumā tāda vispārēja informācija pirms nonākam pie paša pētījuma. Nu re, dokuments ir parādījies arī uz ekrāna, varam pāriet no pie otrā slaida. Tātad, šeit Vienkārši vēlamies apstiprināt, ka eiroviņetes koncepts un ārēju, transporta ārēju izmaksu internalizācija ir balstīta uz tā, ko sauc par efektīvu izcenojumu un tiek izmantots arī piesārņotājs maksā princips, kas ir iekļauts līgumā kopš vienotā Eiropas akta 80. gadu vidū. Un šis princips balstās uz tā, lai pārliecinātos, ka patiesās kopējās transporta izmaksas, tās ir um, tiešās izmaksas par infra infrastruktūras izmantošanu, kā arī ārējās izmaksas, uh, kuras var definēt ļoti dažādi, un par to vajadzētu pieņemt politisku lēmumu, tātad kuras ārējās izmaksas mēs ņemam vērā. Nu, šeit jārunā gan par piesārņojumu, gan par sastrēgumiem, gan arī troksni un tātad, kur, kas no tā ir jāņem vērā, lai tas neietekmētu tikai nodokļu maksātājs un valsts budžetu. Ar, ārējo izmaksu internalizācijas princips patiesībā pats par sevi nerada jaunas izmaksas. Tas vienkārši izmaina to, kā šīs um, uh, izmaksas tiek sadalītas uz tiem, kam šīs izmaksas ir jāsedz. Nākamajā slaidā ir izskaidroti, kāda, kādi ir ārējo izmaksu internalizācijas mērķi un kāds, kāds ir šis pārstrādātais eiro viņietas priekšlikums. Mēs vēlētos panākt a, transporta dekarbonizāciju, tātad panākt mazākus oglekļa izm izmešus, vēlētos a, efektīvāk izmantot infrastruktūru, uzlabot arī transporta vides sniegumu, un šie jautājumi ir mūsu ieteiktās stratēģijas um, centrālais punkts, un es domāju, ka Barozo kungs uh, prezentēs šo ideju, šo konceptu, arī Kalas kungs šī mēneša sākumā pieminēja šo jautājumu. Mēs tātad vēlamies panākt efektīvāku infra infrastruktūras izmantošanu. Ne, mēs te runājam ne tikai par sauszemes ceļiem, bet par transportu kopumā. Mēs gribam uzlabot transporta sniegumu, kā tas ietekmē vidi, tātad um, veicinot um, motivāciju izmantot mazāk piesārņojušas transporta veidus, kā piemēram vilcienus, uh, tātad dzelzceļa transportu, ūdens transportu, uh, lai varētu pārvadāt kravus, kravas. Un visbeidzot, neskatoties uz visām diskusijām par politisko, politiski jutīgo jautājumu par finansējumu novirzīšanu, paredzēšanu, tomēr mums vajadzētu atcerēties, ka ārējo izmaksu internalizācija uh, būs, nepie, te būs nepieciešams papildus finansējuma rašana, lai varētu um, ieguldīt to ilg, ilgspējīgā transportā. Tādēļ jāsaka, ka mūsu mērķis šobrīd nav um, panākt modālu pārnesi. Nav tā, ka mēs vēlamies nosodīt sauszemes transportu vai ceļu transportu, lai viss tiktu pārvadāts vai nu pa ūdeni vai pa dzelzceļu. Nē, tomēr uh, tam var būt arī netieša ietekme. Mēs vēlamies ieviest caurskatāmību šajā sistēmā un arī godīgumu attiecībā uz izcenojumu, lai mēs varētu pareizi um, noteikt cenas ekonomiskiem operatoriem un viņu individuāli pieņemtais lēmums par to, kādu transporta veidu izmantot, cik vien lielā mērā iespējams atbilstu arī um, ekonomis, um, ekonomiskajiem argumentiem kādēļ šis lēmums tika pieņemts. Un nu pāriet pie nākamā slaida, es jums vēlētos teikt, ka internalizācija ir visai plaša stratēģija, komisija to nesāk tikai tagad. Jau 2011. gada dokumentā mēs sākām runāt par internalizāciju kā tādu. Tomēr, jāsaka, ka ne, liels progress attiecībā uz šo mērķi vēl nav panākts. Bet 2008. gadā komisija um, izstrādāja zaļāka transporta paketi, Greening Transport Package, un komisijas uh, mērķis šeit tātad bija atcerēties arī, to, atcerēties arī to, ka uh, aptuveni 75% transporta uh, uh, kravas tiek pārvadāts izmantojot sauszemes transportu un ceļus. Tādēļ tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ un tika izvēlēta ārēju izmaksu internalizācija. Tomēr šeit mēs runājam par visiem transporta veidiem, gan par dzelzceļu, gan par gaisa transportu, ceļu transportu, kā arī jūras un iekšzemes ūdensceļu transportu. Ja runājam par gaisa transportu, tad gribētu jums uh, atgādināt, ka tas jau ir iekļauts emisiju tirzniecības sistēmā ETS, un uh, darbs, kas ir saistīts ar Cezāru, arī ar vienotajām debesīm, ar šiem projektiem, uh, Šeit mūsu mērķis ir padarīt gaisa transportu efektīvāku, gan runājot par enerģiju, gan arī tiecoties uz ilgtspējību. Un, kas attiecas uz dzelzceļu transportu, tad jau tagad ar dzelzceļu saistītajos tiesību aktos noteikts, ka ārējās izmaksas šeit var internalizēt, un ja ne, tad nu, tas ir balstoties uz citiem iemesliem un citu iemeslu dēļ. Uh, Un es domāju, ka komisija arī plāno um, nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem, kuros būs iekļaut arī pasākumi, kas ir saistīti ar dzelzceļa radīto troksnis, troksni. Un visbeidzot, runājot par jūras transportu, komisija jau ir arī paziņojusi, ka ja tātad starptautiskā kontekstā runājot attiecībā uz jūras uh, transportu netiks panākts progresu no Startautiskās jūras organizācijas puses, tad komisija nāks klajā ar priekšlikumiem, um, lai tiktu izveidot, izstrādāt Eiropas Savienības tiesību aktu šajā jomā. Un stratē, šai stratēģijai ir arī papildus pasākumi, kas veicina jaunu infrastruktūru un investīcijas tehnoloģijās, kā arī jaunu standartu ieviešanu. Te mēs runājam arī par samaksas um, ie, ceļu, ceļu maksas um, ievākšanas sistēmu. Un, mūsuprāt, nevajadzētu šeit pastāvēt dažādām sistēmām, bet vajadzētu vienotu sistēmu, uh, lai tā tad tiktu maksātas ceļu nodevas un lai nevienmēr neobligāti cilvēkiem būtu jāapstājas uz lielceļiem, lai maksātu nodevu, bet vajadzētu kādu kopēju sistēmu, infrasarkano staru sistēmu vai ko tam līdzīgu, uh, kas mums tagad ļautu pāriet uz kopēju Eiropas līmeņa nodevu sistēmu, un līdz 2012. gadam Eiropas komisija plāno to panākt. Tā, jau šobrīd ir vairāk tiesību akti, kas ir ar to saistīti, plānojam arī jaunus priekš, priekšumus, lai 12. gadā būtu vienota Eiropas um, nodevu sistēma, ko varētu izmantot visā Eiropā. Nākamais dokumenta slaids atgādina mums to, ka eiro viņete šobrīd at attiec tikai uz smagā kravu transportu, ne uz citiem um, autotransporta veidiem, kā piemēram autobusiem vai uz mašīnām, vieglajiem automobīļiem. Un es jau pieminēju šīs elektroniskās nodevas un to, ka nodevas var uh, diferencēt atkarībā no laika, atrašanās vietas un automobīļa veidas, veida. Un Jāsaka, ka citādi nekādi tehniskie ierobežojumi attiecībā uz šo priekšlikumu nedarbojas. Nu, mēs, protams, vienmēr varam panākt uzlabojums, un tas ir arī iemesls, kādēļ mēs vēlētos šeit ieviest spēc striktāku diferencēšanu jaunajā Eiroviņetes priekšlikumā. Un priekšlikums pārskatīt Eiroviņetes direktīvu. Nākamais slaids. Nu, tas ir saistīts ar um, mīnusiem pašreizējā tiesību aktā. Uh, kad 2008. gada sākumā tika pieņemta eiro viņeta 2, tur tiek uh, noteikts, ka ir iespējams iegūt nodevas par infrastruktūras izmaksām, bet ir aizliegts dalībvalstīm ie, um, ievākt izmaksas par jebkādām citām izmaksām. Nu, dalībvalstu tiesību aktos nekas nav tāds, kas aizliegtu dalībvalstīm rīkoties vai ie, um, ievākt nodevas saistībā ar uh, um, automašīnu izmantošanu. Un, kā jau es minēju, tad esošās um, normas ir pierādījušās par nepietiekamām. Un jaunais priekšlikums ļauj mums um, šīs kļūdas labot. Tas nozīmē, ka esam izmantojuši tikai trīs no ārējām izmaksām, kuras mēs uh, varētu tātad šeit pieminēt. Tas ir uh, piesārņojums, troksnis un sastrēgumi. Un tiek uh, uzlikti divi pielākumi, uh, pienākumi dalību valstīm, kuras vēlas izmantot tātad šo ārējo izmaksu um, internalizāciju. Šeit ir jāizmanto ko, vienota metodoloģija un um, noteikti izmaksu griezti, kā arī jāvēršas uz ilgtermiņu transporta, uh, ilgspējīgu transporta izmantošanu. Šobrīd vairākas dalībvalsts, kā piemēram Francija, Beļģija, Nīderlande, arī Slovākija, piemēram, šobrīd jau ievieš jaunas nodevu, nodevu sistēmas savas valsts teritorijās. Un šobrīd um, tās varētu pāriet uz eiro viņeti, bet dalībvalsts jau tagad mēģina rast jaunus veidus, kā varētu uh, īstenot nodevas, lai labāk um, atspoguļotu patiesās transporta izmaksas. Brīva Eiropa arī šeit um, vēlas nonākt pie harmonizētiem tiesību aktiem, un um, mēs nevēlamies, lai būtu diskriminējošas sistēmas. Tādēļ mēs uzskatām, ka eiro viņetes priekšlikums var arī kalpot kā lieliska garantija visām dalību valstīm kopienā un arī dalībvalstīm un pārvadātājiem tādās ļoti attālās vietās, lai būtu viena vienota sistēma visā kopienā. Slaid. Nākamais slaids. Vēlējos uh, deputātiem atsaukt atmiņā, ka mēs vēlamies eh, papildināt priekšlikumu nevien ar ietekmes izvērtējumu, un ietekmes izvērtējums šoreiz bija varbūt tāds neparastāks. Tur bija vairāki simti lapušu, mēs ļoti uzmanīgi pētījām ekonomisko situāciju, tur bija ekonometriskie pētījumi, bet mūsu apvienotās izpētes centrs tāpat veica pētījumu, tas ir institūts, kas atrodas Seviļā. Un ņemot vērā padomas pieprasījumu, mēs lūdzām viņus veikt uh, patēriņu uh, izvērtējumu, ņemot vērā arī pārobežu transportu, pārobežu kravu pārvadājumus, balstoties uz komisijas priekšlikumu. Tur bija arī cēnu griesti, ierobežojumi, kas tika ietverti priekšlikumā, lai varētu izvairīties no pārmērīgas uh, nodevu uzlikšanas, ņemot vērā to, kas varētu būt, uh, teiksim, pārmērīgi gan politiskā, gan ekonomiskā plāksnē. Mēs veicām nevien tādus vispārīgus teorētiskus pētījumus, bet mēģinājām uh, izpētīt reālo dzīvi, tā tad uh, tika paņemti konkrēti gala mērķi, konkrēti ceļa posmi. Uh, un mēs izpētījām, kā uz to attiecas komisijas priešlikums, tika izpētīts un modelēts dažādas situācijas, kas varētu rasties, tika, piemēram, analizēts um, tas laiks, kad um, transporta līdzeklis atstāja gala punktu, kad tas sasniedza gala mērķi, protams, uh, varēja paredzēt arī tādas situācijas kā transporta sastrēguma un tā tālāk, un balstoties uz visiem šiem faktoriem tika veikti pētījumi. Nu, varbūt tāds piemērs pirms doties pie nākamā slaida. Piemēram, uh, ceļš uz Parīzi. Šeit bija apmēram tūkstoši dažādu simulāciju uz vienu un tā paša ceļa, Sīnes Parīze, un ņemot vērā gan autolīdzekļa ātrumu, iespējamos sastrēgumus, ceļa garumu un tā tālāk. Tā tad tie nav tikai tādi teorētiski pētījumi, mēs ņēmām visu to vērā, arī analizējot reālās dzīves situāciju. Sines Parīze ir ļoti labs eh, tāds ceļa posms, tur tiek pārvadāt daudz konteineru un Sīnes atrodas netālu no Portugāles piekrasts. Parīzē, protams, ir ļoti daudz aktivitāšu, tur ir eh, daudz patērētāju, tur ir eh, ļoti daudz ekonomisko interešu un eh, pa šo ceļu pārvadājumi norisinās patiešām ļoti bieži. Ceļš ir pietiekami garš, 1844 km labajā pusē, slaidā, es nezinu, vai jūs varat pilnīgi labi salasīt, tur ir uh, visi uh, dati norādīti. Tātad ārējo izmaksu nodeva, Es saprotu, ka kolēģiem arī tiek izdalīti visi strai, slaidi drukātā veidā. Tātad ārējās izmaksas uz vienu kilometru, uz vienu transporta līdzekli ir 2,9 eiro centi, un uh, minimālā izmaksa ir 2,8 centi, un maksimālās ir 3,4 centi. Uh, kopējās uh, ceļa nodevas ir 54 eiro, un kopīgās transporta izmaksas maršruta garumā ir 2038 eiro. Tātad cenas ir palielinājušās apmēram par 2%, runājot par transporta izmaksām. Un eh, kopīgais izmaksu proporciju atspoguļojums, tātad eh, skaļums ir tikai 7%. Tas ir papildus eh, nodevas sastrēgums 6% un gaisa piesārņojums 87%. Ļoti viegls paskaidrojums. Tātad Eh, piesārņojums ir no paša sākuma, no maša sākuma līdz pašām beigām, bet, piemēram, sastrēgumi, eh, sastrēguma nodevu jāmaksā tikai tajā brīdī, kad sastrēgums reāli rodas. Tas nav viss ceļu garumā, viss maršrutu garumā. Un jūs redzat, šeit viss ir arī iezīmēts ar uh, krāsu, ar krāsu pārējām, oranžā krāstā, tad ir ceļa posmi, kur ir uh, lielāki sastrēguma riski. Uh, Un šeit varbūt tāds ļaunākais scenārijs. Mēs izvēlējāmies tādu ceļa koridoru, kas savieno Rotterdamu ar ķēlni. Īstenībā reālajā dzīvē šāda situācija atkārtojas ļoti bieži. Un Eh, tas eh, norisinās ļoti biezi apdzīvotā Eiropas daļā, tur ārkārtīgi daudz ekonomisko aktivitāšu, transporta plūsma uz priekšu, uz atpakaļ, un tas ir arī viens no galvenajiem eh, Vācijas um, ekonomiskajiem centriem, tātad ķelne. Maršruts ir daudz īsāks, tikai 483 km. Un ceļu nodeva ir augstāka. Tātad augstēja aug, ārējās izmaksas par vienu uh, transporta līdzeklu uz kilometru ir 5,3 centi. Uh, tas svārstās no 4,2 līdz 8,8 centiem. Un vispārējās ārējās izmaksas ir 26 eiro. Un Eh, ja šeit runā par proporcijām, tā tad 5% eh, no nodevas sastāda skaļums, sastrēgums 16%, tas ir augstāk nekā iepriekšējā maršrutā, un gaisa piesārņojums ir 78%. Mēs eh, lūdzām arī izpētes centram aprēķināt, kādā veidā tas ietekmētu uh, cenas, kas tiek uzliktas produktiem, tātad tiem produktiem, ko pārvadā konteineri, piemēram, cepumiņš, tunčas teiks, džinsi un automašīna. Kā tas eh, tātad atspoguļotos izmaksās šiem produktiem? Piemēram, eh, džinsi šeit tika vērtēti tādi dārgi džinsi, tātad 50 eiro par vienu bikšu pāri. Un cenu paaugstinājums, ņemot vērā visu transportu nodevs, vienmēr ir zemāks par 1%. Tātad visos gadījumos attiecībā uz visiem procentiem. Pat mazāk par pusprocentu. Īstenībā visaugstākā cena, vislielākais cenas pieaugums būtu tunčas teikam, tātad par 0,34%. Nu, es te cenšos nedaudz jūs izklaidēt, cenšos jokot, bet mēs eh, runājot nopietni vēlējāmies uh, parādīt, kā tas viss atspoguļotos cenās, un uh, izpētes centrs mēģināja aprēķināt, cik lielā mērā cena paaugstinās, ņemot vērā transporta nodevu piemērošanu. Un transfer the coast guard. Protams, mēs nevaram izvairīties no pārvadātāju uzliktajām cenām, un tālāk mēs runājam par nākamo slaidu, pievēršamies nākamajam attēlam, ir apmēram seši tādi ļoti noslogot transporta koridori Eiropā, un eh, kāds ir ļaunākais scenārijs. Vispārējās izmaksas ir 4 centi par vienu nobraukto kilometru uz vienu auto līdzekli saskaņā ar eiro 4 standartiem, bet pēdējais ir eiro 5 standarts, tātad šis, uh, šī izpēta vēl, uh, šis pētījums tik balstīts uz nedaudz vecākiem datiem, un Mēs, protams, runājam arī par to, ka situācija ir mainījusies, ņemot vērā arī ekonomisko krīzi, un uh, arī pārēja no eiro 4 uz eiro 5 nebija tik gluda, kā mēs vēlējāmies. Un uh, šeit varētu būt uh, palielināts izmaksas par 15-20%. Vispārīgi transporta izmaksas ir pieaugušas par 3%, un šeit arī ir uh, tāda gamma, jeb spektrs no 1,8 līdz 5,2%, ņemot vērā atsevišķus koridorus. Un 5,2% tā tad būtu maksimālais pieaugums ceļa nodevas visā Eiropā ir 10 līdz 30 eiro centi par vienu auto līdzekli uz vienu nobraukto kilometru, un nodevu apjoms ir pieaudzis par 25%. Tie ir tādi vidējie rādītāji, vidējie skaitļi, ņemot vērā uh, papildus nodevas dažādos transporta koridoros. Un atsaucoties uz iepriekšējo slaidu, es varu teikt, ka tas ļoti tādā mazā apmērā ietekmētu galējās produktu cenas ja komisija ir veikusi ietekmes izvērtējumu, un mēs redzam, ka tas nav ne ļoti lielā mērā paaugstinājis transporta izmaksas un arī preču galējās izmaksas. Kādēļ vispār šāds pētījums tika veikts? Mēs domājam, ka makroekonomiskie ieguvumi visā Eiropas Savienībā, internalizējot ārējās izmaksas, noteikti pārsniegs uh, Uh, jauno nodevu makroekonomiskos efektus, un līdz ar to mēs varētu pieredzēt nopietnus uzlabojumus, mēs varētu pāriet uz uh, tīrākiem, draudzīgākiem transporta līdzekļiem. Mēs varētu, protams, eh, uzlabot visu kopīgo situāciju, tiktu izmantot arī citi transporta veidi, ko, uzlabo, ko uzskatīt par efektīvākiem, un uzņēmumi varētu izmantot tādus transporta veidus, kas viņiem liktos labāk. Un visu šo pētījumu, protams, mēs veicām, ņemot vērā arī atsevišķu valstu gūto pieredzi. Piemēram, Šveicē salīdzinājumā ar Eiropas standartiem ir ļoti augstas ceļa nodevas arī attiecībā uz smagajām automašīnām. Uh, mēs pieredzējām to, eh, ka paaugstinās arī apva, pārvadājumo kravu apjoms un, piemēram, Limit, themselves... Eh, Šveica pati atzina, ka nodevu paaugstināšana ir radījusi arī lielāku pārvadāto kravu eh, apjomu un eh, mašīnas, kas tukšā braukā pa Šveicas eh, teritoriju, to skaits ir samazinājies. Tā tad ir ļoti pieaugusi kravu pārvadāšanas efektivitāte. Mēs ņemam vērā arī to, ka uzņēmumiem ir jāpielāgojas šīm izmaiņām un uh, Šeit ir runāts arī par CO2 emisijām. Es vairākas reizes minēju, kādēļ CO2 emisijas ārējās izmaksās nav tik skaidri minētas. Sastrēgumu internalizācija. CO2 emisijas samazinās, jo uh, tiks eh, izmantots mazāk degvielas, to visu ir iespējams aprēķināt, ņemot vērā dažādas objektīvas kritērijas, un izmeši uh, samazināsies par 8% tādā veidā. Tālāk uh, par sastrēgumu samazināšanu. Uh, ja uh, operatori, dažādi uzņēmumi pietiekami labi ņems vērā to, kur ir lielāka uz, sastrēguma rašanās riski un viedāk plānos automašīnu grafikus, tad uh, varēs uh, samazināt sastrēgumus par 7% un uh, komerc transports izmantos 3, par 30% mazāk degvielas, ja varēs samazināt sastrēgumus. On an annual basis, reduction of pollution ja varēs samazināt piesārņojumu, samazināt troksni, samazināt sastrēgumus, tīrā pēļņa būs 2,3 miljārdi eiro, ir jāpāriet uz tīrākiem transporta līdzekļiem, uz klusākiem transporta līdzekļiem un tā tālāk un tā joprojām. Ņemot vērā mūsu aprēķinus, dalību valstis varēs gūt 10 eh, līdz 30 miljārdu lielu peļņu pateicoties ilgspējīgai mobilitātei. Protams, mēs kaut kādā vērā, mērā nevēramies eh, apsteigt eh, tādas visai jūtīgas debatas par obligātajām nodavām. Un visbeidzot, pēdējais slaids ir veltīts secinājumiem un komisija vēlējās jums arī paust galveno vēstījumu ar šo te prezentāciju. Tātad ārē, ārējās izmaksas tikai nedaudz palielinās tiešās transporta izmaksas, un starptautiskajiem pārvadātājiem šīs izmaksas pieaugs ļoti mazā apmērā. Izmaksu paaugstinājums īstenībā būs stimuls, kas visiem operatoriem uzņēmumiem mudinās paaugstināt viņu efektivitāti, viņiem vajadzēs veikt pareizās izvēles, kādu transporta veidu viņi nākotnē vēlēsies izmantot, viņi būs mudināti izmantot zaļākus transporta līdzekļus visā globālajā līmenī. Un līdz ar to. Uh, ārējo izmaksu internalizācija būs iegūms pilnīgi visiem, būs arī mazāk CO2 izmeši un varēs izmantot papildus finansējumu, ko varēs investēt ilgtspējīgā mobilitātē un dalību valstis, ņemot vērā ekonomisko krīzi, protams, ir varbūt mainījuši savus budžeta izdošanas prioritātes, bet es domāju, ņemot vērā pētījumu rezultātus un izmantot jaunus principus, ieguvēji būs visi. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, paldies! Uh, runātājam. Paldies Paskavēlīkungam, saka priekšsēdētājs. Groša kungs ir eh, pieteicies runāt. Viņš pārstāv tautas partijas politisko grupu. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs. Es pieņemu, ka mēs šodien diskutējam par veikto pētījumu un nevis par visu ziņojumu kopumā. Mani visvairāk interesētu fakts, par ko mēs spriežam jau vairāku mēnešu garumā, proti padoms atzinums. Protams, eh, es esmu ieinteresēts šī pētījuma rezultātos, un man šķiet ir ļoti veiksmīgi, ka vispār šī, šāds pētījums ir noticis. Bet man liekas, stud, pētījums tika veikts tikai tādēļ, lai padomu varētu vilcināties ar lēmumu pieņemšanu, un īstenībā viņi nevēlējās mums eh, paziņot kaut ko ļoti nopietnu par eiro viņieti. Mums šķiet, ka pateicoties pētījumam, mēs esam varbūt uzzinājuši vairāk detaļu, bet es neesmu uzzinājusi patiešām daudz kā jaunu, un nu, to es nevarētu teikt, ka man pēkšņi atvērās acis. Un interna, eh, izmaksu internalizācija, protams, ir jāizmēģina pilnīgi visās jomās, un pētījumā tas īstenībā nav norādīts, pētījumā es to neredzu, un tālāk Ehm, mums šeit arī nav skaidrs, kā attiekties pret eiro viņieti, runājot par ehm, sastrēgumu nodevām. Jūs zināt, kāda ir tautas partijas nostāja šajā jautājumā. Un, ja kāds ir pietiekam drosmīgs, lai nodevs uzliktu tikai smagajiem transporta līdzekļiem, mēs taču zinām, ka sastrēgums rada nevien smagie transporta līdzekļi, nevien kraus automašīnas, bet arī uh, vieglās automašīnas. Ja jūs rīkojaties tādā veidā, ka apliekat ar nodavām tikai smagās automašīnas, tad īstenībā jūs rīkojaties nekorekti. Un uh, smagās automašīnas īstenībā uzņēmumi ir nosodīti jau tādēļ vien, ka viņiem ir jāstāv sastrēgumā, viņi ar to zaudē līdzekļus, viņi zaudē ieņēmumus, piemēram, uh, braucot uz Strasbūru, braucot uz turieni brīvdienās, jūs redzat, ka tur nav pilnīgi nekādu sastrēgumu. Skolas ir slēgtas un uh, sastrēgums mēs nemanam, līdz ar to mēs varam konstatēt, ka nevien kravu pārvadātāji ir vainīgi pie sastrēgumiem. Īstenībā viņi ir ļoti mazā mērā pie tā vainīgi. Un ko es varētu teikt? Jā, komisija gandrīz izcili varēja mums pateikt, ka eiro viņieta eh, sama, sadārdzinās gan uzņēmumu, gan pilsoņu dzīvi. Komisija mums vēlējās pateikt, ka ir iespēja gūt pēļņu, ka mums ir jādomā par jaunu transportu veidu izmantošanu un tā tālāk. Protams, jādomā arī par stimulu radīšanu, par stimulu radīšanu atsevišķām nozarēm. Es domāju, ka tas bija tāds labs uzdevums ar pētījumu palīdzību parādīt, ka varbūt uh, sektoru dzīve nesadārdzināsies un ka ir iespējams arī kaut ko darīt lietas labā. Bet uh, man šis pētījums nešķiet tik uh, nopietns un tik būtisks. Man ir būtiskāks jautājums par līdzekļu asignācijām. Vai šo naudu varēs izmantojot mobilitāti kādā reģionā? ja mēs uz šo jautājumu nevaram rast pareizās atbildes, nevaram rast tās atbildes, kas interesē mūsu komitejas locekļus, vai tā nauda, kas tiks ieņemta, varēs tikt izmantot, lai uzlabotu mobilitāti, nu es nezinu, vai pētījumam vispār bija kāda nozīme. Daudzas valsts par to patiešām ir uztraukušās, un man šķiet, tas būtu pats labākais, ko mēs šeit transporta komitejā varētu izdarīt. Un visbeidzot, veicot salīdzinājums dažādos maršrutos, eh, varētu jau, protams, teikt, ka pētījumā ir analizēts pārāk maz maršrutu, nu par to es vispār tagad nevēlētos runāt bet aplūkojot atšķirības starp eiro 4 un eiro 5 standartiem. Rotterdam ķēlne, jā, ļoti nopietnas maršruts, svarīgs visai Eiropai. Un ja man ir eh, kā uzņēmējiem jāpāriet no eiro 4 uz eiro 5 standarta un, protams, eh, jāizdara konkrēti secinājumi, tad es saprastu, ka man ir jāpērk smagā automašīna, Eh, kas atbilst Eiro 5 standartiem, un tad mana pēļņa būtu 3400 eiro, un es, piemēram, eh, nobraucu vairāk kā 200 reizes pa maršrutu, kas ir viens no dārgākajiem visā Eiropā. Un tad man rodas šaubas, ņemot vērā pētījuma rezultāts, man rodas šaubas, vai man tiešām jāpērk kāds transportlīdzeklis, kas atbilst Eiro 5 standartiem. Man šķiet, mums ir jāiet pilnīgi pa citu ceļu, un jāiemācās izmantot citas metodas. Jā, jā, es Simpson kungs jau redzu jūs pacelt to āmuriņu. Tūlīt beigšu runāt, bet uz pašiem būtiskākiem jautājumiem atbildes nav rastas, un jautājumi ir radušies jau tad, kad diskutējam par Eiro 4 standartiem. Es domāju, padomē vēl daudz, kas ir jādara, ir daudz, kas jādara komisijai, un, protams, eh, mums vajadzētu padomāt arī par konkrētām lietām, nevien tikai teoretizēt. Paldies! You, got... Paldies, Groša kungs. Ir pieteikušies deviņi runātāji, tādēļ es šeit jau vicinu savā āmuriņu, lai jūs vienkārši brīdinātu. Jums ir jāizsakās pēc iespējas īsāk, kā draugu kungs lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Runājot par to, ko Groša kungs teica, runājot par to, kādi ir iemesli šī pētījuma veikšanai, jā, manuprāt, arī tie centieni iegūt laiku bet eh, neskatoties uz to, eh, daudzas lietas tajā ir visai liederīgas. Eh, jo tas principā ļauj tā pamatīgāk izpētīt, kāda būs šīs direktīvas piemērošanas, kāds būs šīs direktīvas piemērošanas sekas. Jo pašlaik ārēju izmaksu internalizācija ir aizliegta, Un ja direktīva tiks attiecīgi grozīta, tad tas būs brīvprātīgs lēmums, tas nebūs obligāts. Es negribu te sākt tādas vispārēja rakstura diskusijas, vēlētos koncentrēties tieši uz konkrēto pētījumu. Piemērot, man liekas, ka ne visas ārējās izmaksas ir e, ietvērtas un aptvērtas Un ir ļoti svarīgi to atzīmēt. Otrkārt, es gribētu atzīmēt, ka ietekme uz uh, satiksmes izmaksām kopumā uh, tur tiešām tā nebija lielas, 3%, maksimums 5,2%. Un uh, ir interesants arī fakts, ka pašu pārvadāmo preču cenas tas arī būtiski neietekmēs. Taču e, notiks arī citas pārmaiņas, piemēram, pārēja uz e, automobīļiem, kas jau atbilst Eiro 5 standartiem, tiks nomainīti Eiro 4 standartus, tā kā iespējams, ka tiks panākt arī zinām, zināms efektivitātes pieaugums. Un beig beigās mēs e, nonāksim pildspējīgāk transportu. Bet ir skaidrs, ka ar eiro vinietas direktīvu vien nepietiks, lai mums būtu patiešām ilgspējīga transporta sistēma. Ir vajadzīgi arī citi pasākumi. Bet neskatoties uz eh, to, tas tomēr ir ļoti svarīgs eh, pasākums, kas ir nepieciešams, lai mēs panāktu savus izvirzītos mērķus. Nu, un, protams, ka tas būs lieliski, ja tas viss beigās dzīvē e, realizēsies. Es varbūt gribētu nedaudz pakomentēt to, ko Groškungs sacīja. Jā, valstī, protams, ienāks kaut kāda līdzekļa, ja mēs to visu izdarīsim. Un, ja šos līdzekļus izmantos eh, atbilstoši, tad tam būs tāds reizinātāja efekts eh, jo, ja mēs šeit runājam, jūs dzirdējat par līdzekļu iezīmēšanu noteiktiem mērķiem. Ja e, tas mums izdosies, tad mēs varēsim šos līdzekļus mērķēt precīzāk. Es domāju, ka to pašu var attiecināt arī uz um, problēmu ar sa sastrēgumiem. Uh, es šajā komitejā savulaik iesniedzu eh, kādu grozījumu saistībā ar eh, sastrēgumiem, bet grup, komiteja to neatbalstīja. Tātad, ja mēs gatavojamies iekļaut sastrēgumu, sastrēgumus kā tādu šajā sistēmā, tad ir jādomā, kāds būs no tā labums. Šī situācijā šķiet, ka direktīvas īstenošana mm, ietekmēs situāciju ar sastrēgumiem un radīs efektīvu plānošanu. Bet tā atkal, protams, paliek tas jautājums, cik lielā mērā sastrēgumos ir vainojums smagais autotransports un cik privāta automašīnas un kā likt tam, tā teikt, nest atbildību par šīm lietām. E, runājot par ietekmes izvērtējumiem vispār, infrastruktūras izmaksas e, ir jāiekļauj pilnībā un sistemātiski. Protams, arī ārējās izmaksas. Bet šajā pētījumā faktiski tiek aplūkotas tikai ārējās izmaksas. Ja ņemt vērā pilnu izmaksu spektru, man liekas, tas būtu vēl efektīvāk. Nu, ar to es varbūt arī beigšu. Darbs ir labi paveikts, un tas katrā ziņā dod vielu pārdomām. Jā, nu redzat, mēs tā vienkārši cenšamies tā teikt eh, politiski iedzīvināt visu šo uh, pasākumu, bet es atgādinu, ka mums ir jābeidz sešos, lai sāktos koordinātoru sanāksmi. Tāpēc lūdzu, esat konsekventi, es centīšos uh, dot katram pa trīs minūtēm, bet no nu, Alkadrāvīkums jau ļoti pār, pārsniedz šo laiku. Plašāts kundz, lūdzu. Paldies, es gan pavisam īsi izteikšos. Es gribu uzdot konkrētu jautājumu Man ir tāda sajūta, ka ja jūs aplūkojat, piemēram, ceļu transportu, jūs nevarat eh, ignorēt faktu, ka pēdējos gados ir panākts ļoti daudz, un man liekas, ka efektivitāti uzlabot īpaši daudz nemaz vairs nebūs iespējams. Vismaz netik daudz, kā ir paredzēts šajā pētījumā. Jā, protams, ir jau labi, ka maši, automašīnas nebrauc bez krāvas, nebrauc uh, vairs tukšas. Mēs esam redzējuši, jūs sacījāt to, ka tas notiek Šveicē un tā tālāk, bet cik tas būs iespējams Eiropā, uh, pārējā Eiropas Savienības daļā. Uh, sabiedrībai, nu, droši vien vajadzētu pieaug, iegūt no um, jaunās sistēmas, bet vai tas tā tiešām būs un atbildīs mm, tai naudai, vai šeit tiešām būs tie 635 miljārdi? Un eh, es te arī redzu tādas neatbildstības ciparos, un tie cipari, tās starpības ir ļoti liels, un kā, kā tie visi ir dabūti šie skaitļi, un ko tad īsti sabiedrība iegūt. Šeit mēs redzam uh, dažādus skaitļus, bet kādi būtu precīzāki cipari? Paldies, Liktenbergers kundze! Paldies, paldies par prezentāciju, par pētījumu prezentāciju. Es varu piekrist savam kolēģim, ka padome būs priecīga par to, ka viņi vēl varēs kaut kādu brīdi ilgāk diskutēt tā rūpīgāk iepazīto, iepazīstoties ar šo pētījumu. Es te redzu vairākas detaļas, par ko esam nenogurstoši diskutējuši jau neskaitāms reizes šajā komitejā. Piemēram, ka tas uh, galējās cenas neietekmē visai nopietni. Es vēlējos pavaicāt, kādēļ netika uh, veikts salīdzinājums ar uh, tām nodevām Šveicē, jo viņi, piemēram, uzliek augstākas nodevas, lai sistēmā būtu pieļaujama kaut kāda elastība. Man šķiet, tas būtu mērtiecīgāk. Un eh, mums tas varētu ļaut uz debatēm palūkoties eh, tā interesantāk no cita redzes leņķa. Jūs eh, runājot arī par dažādiem noteikumiem, teicāt, Äh, ka šeit ir jāpadomā par jauninājumiem sistēmā un aplūkojot to, eh, kā eh, pārvadojot preces pa atšķirīgiem koridoriem tiek ietekmētas cenas, mēs nesaprotam, vai šeit ir vajadzīga, piemēram, tāda pakāpeniska izstrāde vai nē, vai ir jābūt pakāpeniskām nodavām tas ir piemēram tāds politiski noteikts cenu līmenis, vai es kaut kā mēģinu te visu kalkulēt, vienkārši balstoties uz matemātikas un algebras principiem. Mums tas vienkārši ir jāsaprot, un eh, varbūt, ka šeit lēmumi tik tomēr pieņemt balstoties vairāk uz politiskiem apsvērumiem, nevis uz kalkulāciju. Varbūt es kaut ko nepareizi saklausīju, bet es labprāt eh, vēlētos šeit arī detalizētākas atbaldes, atbildes. Kāda modeļa efektivitāte, protams, ir saistīta arī ar augšējo robežu un apakšējo robežu. Varbūt, ka jūs varētu mums piedāvāt tādu apakšējo efektivitātes robežu, ja tas ir iespējams, ja mums ir jākonstatē ka 3 vai 5 centi nerada pilnīgi nekādu atšķirību, tad uh, varbūt jūs šeit iejaucaties, piemēram, nevajadzīgi dalību valstu kompetencē. Nu, tur nav pilnīgi nekādas atšķirības, tur nav nekāda labuma. Varbūt, ka mums vajadzētu patestēt, pamēģināt, cik uh, efektīvs ir šis modelis un kāda ir augšējā un eh, apakšējā efektivitātes robeža. Kas mani pārsteidza, ka visas nodevu sistēmas būs savietojams līdz 2012. gadam. Nu, es tam īsti nevaru noticēt, ja, piemēram, jūs teicāt, ka jūsu sistēmai vajadzētu būt vienīgai Eiropā un nevis kādai citai. Nu, tad nesmu tik optimistiski noskaņot kā jūs. Tālāk. Jūs runājāt par uh, iespējamiem diskriminējošiem pasākumiem uz tām valstīm, kas atrodas perifērāk Eiropas Savienībā. Mums jāņem vērā, ka situācija ir diskriminējoša jau tieši šobrīd, jo tās valstis, caur kurām iet visvairāk uh, kravas transporta, cieši visvairāk, un tās valstis, kas varbūt ir nomaļākos reģionos, no tā necieši. Man vienkārši vajadzēja to jums vēlreiz atgādināt. Un visbeidzot, eh, sastrēguma nodevas ir eh, tā tad eh, radījušas vislielāko izmaksu apjomu. Es nezinu, vai tas ir tā pamatot. Paldies, Zīles kungs, lūdzu. Paldies par šo. Domāju, ka mm, šī prezentācija parāda, ka mums ir vēl vairāki argumenti, kas attiecas uz, uz padomas pusi, uz vairāk dalību valsts pozīciju. Un tā doma, ka īstenībā ārējās izmaksas jau tāpat tiek maksātas, jautājums, kas par to maksā pašlaik. Kā piemēru var minēt, e, ir joprojām dalībvalsts, kā arī man, um, Latvija, kas joprojām nav ieviesuši pirmo eiro viņieti infrastruktūras maksājumus. Un īstenībā tātad par šo infrastruktūru maksā Latvijas nodokļu maksātājs, uh, mašīnu lietotājs un arī Eiropas Savienības nodokļu maksātājs caur infrastruktūras projektiem, kas īstenībā nav taisnīgi. Un ja mēs padomātu, ja šī um, ārējo izmaksu um, eiro viņietas direktīva tiktu ieviesta, tad um, attiecībā teiksim, uz gaisa piesāņiem, kas ir apmēram 4 piekdaļas, kā šī pētījumā rāda no visām ārējām izmaksām, tad, piemēram, Krievijas lēmumi neļaut uh, Lietuvas vienu brīdi vai Latvijas uh, smago automašīnu braucējiem šķēršot robežu, kas rada milzīgas sastrēgums robežu punktos un ļoti piesārņo uh, gaisu. Uh, Tādā gadījumā tas nebūtu tikai šo dalību valstu jautājums, tas būtu Eiropas Savienības atbildīgu institūciju jautājums sakārtot šīs attiecības ar kaimiņiem. Tā kā perifērālām valstīm eh, Liktenbergas kundze ir citas problēmas šajā ārējo izmaksu kontekstā. Un eh, visbeidzot, man liekas, ka ļoti labi, ka šis, eh, ka šis pētījums parāda, ka ārējo izmaksu iespējas uz gala cenu produktiem nav tik liels. Ja mēs tā kritiski pavērtētu, tad daudz lielāks iespējas uz ārējām, uz gala produkta cenu ir, teiksim, degvielas spekulācijām globālajā pasaulē vai, piemēram, ļoti augstām sociālām izmaksām Eiropas Savienībā. Uh, ja mēs sāktu šādā veidā pieņemt lēmumus, uh, politisks lēmumus par neiespaidu, gala produktu cenas neiespaidošanu vai eiropiešu konkurēt spēju, tad mēs varētu daudz ko nojaukt no tā, kas ir. Un par iezīmētiem ienākumiem, es tik varu teikt pieredzi no savas uh, valsts puses, uh, Diemžēl, ja jūs, jūsu valsts aizņemsies naudu no Startautiskā valodas fonda vai Eiropas komisija, jūs varat aizmirst par iezīmētiem nodokļiem. Jo aizdevēja pozīcija būs, ka jums šie, eh, šīs ārējās izmaksas ir jāliek eh, kopējā budžeta katlā. Tas mums, diemžēl, jāsaprot. Tā kā visas dalība valsts, diemžēl, nav vienā tā situācijā. Paldies! Thank you, Mr. Zila. Mr. Paskava, Mr. Grandes Paska. Grandes Paska, kungs, lūdzu. Sí, gracias, señor presidente. Procuraré hacerlo como... Paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu izteikties īsi, kā jau jūs arī lūdzāt. Mēs visi labi pārzinām šo jautājumu, un jāsaka, ka mēs īsti nemaz nemainām savu viedokli šobrīd. Komisijas ziņojums ja drīkst tā teikt, nedaudz um, tādā mērā tiek prezentēts šobrīd pārāk pārliecinoši, jo beigu beigās mēs īsti neesam. Nav skaidrs, kāda būs šis gala rezultāts. Komisija šobrīd saka, ka nekādas papildus izmaksas neradīsies, un arī ietekme uz gala produktu cenām ir visai neliela. Nu tad Kāda ir jēga, esam jautājuši komisijai. Komisija saka, ka makroekonomiskas ek, makroekonomiskie plusi patiesībā uzlabos arī mikroekonomikas situāciju. Nu, beig, beigās gribētu teikt, ka es novērtēju to darbu, kas ir ieguldīts šī jautājuma izstrādē, bet šajā ziņojumā nav atspoguļoti, nav atspoguļoti dati. Te ir vienkārši atspoguļots tas, ka ir jāinternalizē ārējās izmaksas un tiek teikt, ka tas tiks attiecināts tikai uz um, ceļu satiksmi un jo īpaši smago, smagajām mašīnām, smagajām kravas mašīnām. Un ja vien mēs to neattiecināsim arī uz citiem transporta veidiem, nu tādā gadījumā es domāju, ka mani nevarēs pārliecināt, ka tam ir īpaši liela jēga. Plānojam arī nākotnē atgriezties pie šiem jautājumiem, runāt pēc būtības, un es domāju, ka tad arī vajadzētu izdiskutēt visus šos jautājumus bet jāsaka, es negribētu, lai šo ideju man jebkādā veidā vairs mēģinātu pārliecināt mani par to. Jāsaka, šobrīd ceļu transports tiek sodīts lielā mērā, vienkārši palielinot cenas un izmaksas, bet dalību valstīm vai Eiropas Savienībai kopumā tas nekādu ieguvumu nedod, un tādēļ, manuprāt, nekur mēs šeit nenonāksim. Nu, varbūt mēs gan iegūstam laiku šādā veidā. Paldies, Pasko! kungs, Laikfrīda kungam vārds lūdzu. Dank, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, vienkārši lielisks, brīnišķīgs pētījums, to saņēmām no komisijas. Un pētījums norāda uz vienu. Tie, kas šobrīd nav maksājuši par, man nav maksājuši ceļu nodevs, viņi no tā necietīs, ja viņiem nākotnē vajadzēs šāds nodevs maksāt. Es domāju, ja visi būtu klausījušies manī, tad eh, vienkārši šo pētījumu vispār nebūtu vajadzējis pēkt, bet, veikt, nu, bet neviens manī neklausījās. Bet eh, ko pierādīja šis pētījums? Cenas nekāps, nekāps preču cenas eh, un patērēta piesārņotais maksā princips tiks ievērots. Visi ļaunie scenāriji, kas tika pareģot, nepipildīsies, būs mazāk piesārņojumi, mazāk gaisa piesārņojumi, būs arī mazāk sastrēgumi. Nu, ļoti jauki. Uh, bet es kaut ko īsti nesaprotu, un Eiropas komisijas pozīcija man šeit šķiet tāda ļoti liekulīga. Ja jūs runājat par to, ka transporta sistēmai ir jārada mazāk CO2 izmešu, ja jūs runājat par klimata aizsardzību, kādēļ CO2 izmeši šeit netiek iekļauti? Jūs teicāt, ka tie ir 30%, bet kur tad ir pārējie 70%? kādēļ mēs sodām uh, preču pārvadātājus. Viņiem tagad ir kaut kur jābrauc pa pašām Eiropas nomalēm, bet mēs neko nesakām par CO2, ka lielākiem piesārņotājiem ir jāmaksā. Un pētījumu ir jāņem vērā. Un es varu arī uh, atbildēt uz Lichtenbergers kundzes jautājumu. Man ir saprotams, kādēļ šeit nav iekļaut visi elementi, jo, ja jūs, piemēram, runājat par nodavām un par to, kā nodevs ietekmē kopīgo situāciju, tad uh, mēs arī saprast, ka tas ietekmē rūpniecību nelabvēlīgi, tāpat kā eiro viņiete. Un ja jūs šeit neiekļaujat CO2 ļauno ietekmi, tad jau vispār vai bija vērts veikt šo pētījumu. Bet, uh, protams, ka varbūt padomu mums varētu kaut ko palīdzēt. Ko dara padomu tieši šobrīd? Viņi rīkojas bezatbildīgi, šī vilcināšanās nenāk par labu nevienam, viņi vienkārši zāģē zarus, kur sēž un um, atsakās runāt skaidru valodu. Paldies! Thank you, Mrs. Paldies, Fosters kundze lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, man ir daži īsi komentāri par šo jautājumu. Jāsaka, ka es īsti nesapratu to, kas te notika. Es nezināju, par ko šis ziņojums patiesībā ir. Mēs arī nezinu, vai mums tas palīdzēja. Es saprotu, ka darbs te ir ieguldīts liels, bet, nu, tad, kad tika izskaidroti visi šie nebeidzamie punkti um, šajā dokumentā, nu, nekāda īsta skaidrība tāpat neradās. Kā gan mēs varam visu to tik skaidri zināt? Manuprāt, te kaut kas pa ceļam tomēr ir pazudis. Viens no punktiem pēdējā lapusē Nu, tas ir tāds pieņēmums, kas, manuprāt, nestrādā. Tur ir teikts, ka vairums no šī apjoma, ja izmaksas attiecas uz sešiem koridoriem, uh, tad viss, tas viss tiks novirzīts uz dzelzceļa transportu, jūras transportu, un tur uh, radīsies lielāka uh, satiksme. Nu, manuprāt, uz ceļiem satiksme ir tik liela tādēļ, ka dzelzceļa satiksme ir dārga. Nu, tas ir tas piemērs, kādēļ tas tā darbojas apvienotajā karalistē. Jo, ja uh, vilciens tiek izmantots, tad um, vilciens ir jānogādā tajā vietā, kur preci tiek iekraut un atpakaļ, nu, un tas rada arī satiksmi. Es nezinu, vai uh, kravu pārvadāšanas uh, nozars pārstāvi patiesībā ar viņiem vai tika konsultā, notika konsultācijas izstrādājot šo dokumentu. Nu, tas ir jautājums, jo mums patiešām vajadzētu mēģināt neutralizēt nedaudz šos jautājumus. Varbūt dalībvalsts var vienoties, vai grib maksāt par satiknes sastrēgumiem, vai grib nodevas ieviest. ieviest Nu, man, uh, man ir problēmas rada šīs 3,5 tonnas. Manuprāt, tas rada patiešām lielas bažas. Bet, nu, kā jau es minēju, tad manas bažas par šo ziņojumu ir tādas, ka patiesībā nav zināms, ko domā nozares pārstāvi. Nu, es gribētu dzirdēt komisijas atbild par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Fosteris kundze Kopkungam vārds lūdzu. Jā, vielen dank, Herr Paskarelli, ich schätze Ihre Arbeit. Paldies, uh, äh, Paskēkungs, es ļoti augstu vērtēju jūsu darbu Eiropas komisijā bet pētījuma rezultāti. Es tos uzskatu par visai apšaubāmiem. Pirmām kārtām äh, pētījums man demonstrē ļoti lielu birokrātisko slogu bez jau kādiem efektiem. Otrām kārtām, äh, te ir norādīts, es domāju, mēs pietiekam skaidri redzam, ka skrau pārvadātājiem ir pašiem beidzot kaut kas jāsaka. Un tad, ja mēs apgalvojam, ka pieauga kravu pārvadājumu skaits un pieauga arī piesārņojums, tad jāpadomā par citām metodēm. Mums, eh, ja, piemēram, kāds eh, nevēlas pārvadāt pietiekam daudz preču un vēlas, lai, piemēram, automašīnas tukšā braukot pa Eiropas ceļiem, nu tas nav realistiski. Uh, Eh, trešām kārtām - inteliģenti maršruti. Nu, tādēļ jau nav jāmaina kaut kas eiro viņietas likumdošanā. Un visbeidzot, ir jāpadomā par ilgspējīgu mobilitāti visās dalību valstīs, bet eh, tagad, piemēram, Vācija maksā daudz augstākas nodevas nekā, eh, nekā ir izmaksas, lai varētu uzturēt ceļu infrastruktūru. Tas ir vienkārši smieklīgi. Thank you, Mr. Vandal. Paldies. Vandāla kungs, lūdzu. Ja, voorzitter, het is wel een verrassende uitkomst deze studie, want als je ziet... Paldies, priekšsēdētāji. Šis pētījums norāda uz visai dīvainiem rezultātiem. Ir norādīts, ka cenas pacelsies tikai par 0,003%, un tas nozīmē, ka um, šiem produktiem um, tā tad ietekme nav visai liela. Es gribētu zināt, vai arī citu šie rezultāti pārsteidz tikpat lielā mērā. Otrs jautājums ir saistībā ar kopējiem neto rezultātiem. Šķiet, ka 2,4 miljardi te ir pie, pieminēti, un es vēlētos uzzināt, kādē, uz kā ir balstīti šie aprēķini 2,4 miljardiem. Un, ja beigās tā tad nodevas pieaugs par 0,5%, ko tas nozīmēs, jo uh, Nīderlandē tas nozīmē, ka kopējās izmaksas palielinās par 1 miljardu un Eiropas Savienībā kopumā tas varētu pieaugt par 10 līdz 15 miljardiem. Un, ja kopējie ieņēmumi no tā būs 2,4 miljardi, nu, kā, kā, kā plānots to līdzsvarot? Tādēļ gribētu uzzināt par izmaksām un iegūmiem. Paldies! Paskavēlī kungam lūdzu vārds. Šobrīd esam uzklausījuši vairākus jautājumus, esam uzklausījuši bažas un uh, padomē, kā redzam, vienošanos par šo jautājumu nevarēja panākt. Tagad dodu vārdu jums, lai jūs varat atbildēt uz izteiktiem jautājumiem un komentāriem. Paldies, priekšsēdētāji, jā, mēģināšu atbildēt uz jautājumiem. Paldies, ka devāt man vārdu. Nu, centīšos sniegt jums tādas atbildes, kas biedrus varētu iepriecināt. Jāsaka, es neatbildēšu par politikas jautājumiem, jo mēs ne, šobrīd nediskutējam par Eiroviņietas uh, direktīvu, par priekšlikumu, bet par, gan par pētījumu, kas tika veikts par šo jautājumu un par mēģinājumiem rast labākos iespējamos risinājumus un instrumentus. Mēs tātad mēģinam aprēķināt, kāda būtu Eiroviņets priekšlikuma ietekme uh, dzī reālajā dzīvē. Tādēļ šobrīd ierobežošu savas atbildes un atbildēšu tikai uz tiem jautājumiem, kas bija par šo pašu pētījumu, nevis par komisijas priekšlikumu kopumā. Sākumā vēlētos teikt, ka šis pētījums ir tāds, kāds tas ir. Tajā nav iekļauti jautājumi, ko pieminēja vairākos komentāros, kā piemēram uh, transporta veida izvēle, relatīvās dzelzceļa vai ceļa transporta izmaksas, vai arī politika, kas komisijai vai Eiropas Savienībai būtu jā, jāizvēlas attiecībā uz ārējo izmaksu internalizāciju citiem transporta veidiem. Nu, manuprāt, es jau ievadā minēju, un to tagad vēlreiz negribētu atkārtot, ka mēs visi apzināmies, ka ar eiro viņietas palīdzību mēs cīnāmies tikai ar vienu šīs lielās problēmas segmentu. Bet šis segments ir ļoti svarīgs. Es domāju, ka visi to atzīs. Atbildība par sastrēgumiem. Nu, es domāju, ka šeit es nerunāšu par politiku kopumā. Es gribētu arī atzīties, ka es apzinos, ka smagā, smagais autotransports nav vienīgais transports, kas atbildīgs par sastrēgumu radīšanu uz ceļiem. Bet nu, tie pasākumi, tie instrumenti, kas ir mūsu um, rokās, ir tie, kas ir saistīti ar transporta politiku. Un šeit mēs nevaram runāt par tikai par individuālām automašīnām. To var dalīt dalību valstis. Un, kad Rāvī kunga grozījumu priekšlikumu attiecībā uz pagājušā gada ziņojumu, un pie tā strādāja arī padome strādājot pie eiro viņietas direktīvas, arī šie priekšlikumi ir līdzīga rakstura. Tātad mēs visi atzīstam, ka par sastrēgumiem nevar vainot tikai vienu lietotāju kategoriju, un dalību valstīm ir jāizvēlas realistiska pieeja attiecībā uz kopienas instrumentu, kā arī nacionālo instrumentu izmantošanu. Raskārt kundze, ja es pareizi sapratu viņas komentāru, viņai bija jautājums, vai šajās cenu simulācijās tika arī ņemt vērā uh, regulējums par uh, braukšanas stundām, par ilgumu un tā tālāk. Atbilde ir jā, tiešām tas tika darīts. Viņi arī vēlējās zināt, kādas ir uh, darbības izmaksas šai sistēmai. Nu, jāsaka, tas lielā mērā ir atkarīgs no dalību valstu veiktās izvēles. Un tas lielā mērā ir arī atkarīgs no elektroniskās nodevu um, iekasēšanas sistēmas. Un šī elektroniskā nodevu sistēma kļūs, uh, sāks darboties 2012. gadā, un, nu, tā ir pēc definīcijas Tā tad jādomā, šeit mēs nerunājam uh, par harmonizētu sistēmu visā Eiropā. Mēs runājam par savstarpēju um, savietojamību starp visām sistēmām Eiropā, lai tas varētu darboties visas kopā. Un tagad Eiropas komisija attiecībās 2012. gadu ir izvēlējusies tādu stratēģiju, stratēģisku pieeju un um, sadarbojoties ar visiem attiecīgiem dienestiem, uh, tiek strādāts pie tā, lai 2012. gadā šis mērķis tiktu panākts. Runājot par tātad darbības izmaksām, šeit jārunā par reālo situāciju, par izvēli, ko veids dalību valsts, un tas jau tagad pastāv. Nu, piemēram, pilnīgi jaunas sistēmas izveidi attiecībā uz Transeiropas tīklu. Ja tāda tiktu izveidota, tas būtu daudz dārgāk nekā nedaudz papildināt šo sistēmu, uh, tajās sadaļās, kur a, tiek piemērota jau šobrīd eiro viņete. Bet nu es vēlētos atsaukties te uz ietekmes izvērtējumu, kurā ir atsevišķa sadaļa par šīm transakcijas izmaksām un īstenošanas izmaksām jaunie a, sistēmai. Nu, šavā īsajā komentārā nevarēšu to visu uzskaitīt. Šie divi ar pus miljardi um, tātad ieguvumi sabiedrībai. Jau vēlreiz jāsaka, ka šajos pētījumos ir tāds pieņēmuma elements, un ja mēs pieņemam vairākus pieņēmumus, tad varam nonākt arī pie kādiem rezultātiem, pie kādiem secinājumiem. Nu, tas ir tikai tāds minējums attiecībās to, kādi būtu sabiedrīgas iegūmi, sadalot pa kategorijām, sasumējot visu kopā. Nu, tas nav fakts, tas ir tāds uh, izglītots minējums, minējums, kas ir balstīts uz pamatotiem argumentiem un uz pieredzes. Bet globāli runājot, jāsaka, ka šeit esam apkopojuši ārējo izmaksu internalizācijas um, sekas, šo pārēju, kā arī trokšņa samazināšanos, piesārņojuma samazināšanos, ietekmi uz klimata izmaiņām, ietekmi uz sastrēgumu rašanos un um, šiem pasākumiem, kas samazinās gan piesārņojumu, gan arī um, sastrēgumus. Es jau arī minēju, ka operatoru atbilde uz Šveices uh, nodevu sistēmu, tātad nodevu, kas jāmaksā, lai šķērsotu Šveici, lielā mērā ir ietekmējusi automašīnu izvēli un efektivitāti. Tātad mazāk tukšo mašīnu, mazāk braukāšanas uh, um, bezmērķīga, un tas ir arī, uz to ir atsauksies arī Vācija savā pieredzē. Tika uzdots arī jautājums vai atsauce uz iegūmiem attiecībā uz CO2 emisiju samazināšanos, un es gan īsti nezinu, vai šo jautājumu pareizi sapratu. Es jau minēju un gribētu to skaidri arī norādīt, ka vairāku iemeslu dēļ komisija savā darbā ir izvēle pieņēmis politisku lēmumu neiekļaut CO2 jautājumu šajā priekšlikumā. Bet tā kā CO2 emisijas tiek um, izsviests atmosfērā, jo tiek sadedzināti ogļūdeņraži, tad piestrēgumu samazināšanās, ko varētu veicināt um, nodeva par sastrēgumiem, un tas viss ir aprēķināts un pierādīts, ka tādā veidā tiktu par 8% samazināts CO2 emisijas. Nu, tas ir viss, ko es varu teikt par šo jautājumu, bet, kā jau esmu minējis, tad komisija labprāt divpusēji sniedz papildus paskaidrojums, ja ir tāda vēl. Un paldies priekšsēdētāji. Paldies, Paskarellī kungs, paldies arī visiem biedriem. Un tas nozīmē, ka šodien darbu esam pabeiguši. Tagad notiks koordinātora sanāksme un vēlētos visiem atgādināt, ka darbu atsāksim rītdien pulksten trijos, pulksten 15. šajā pašā telpā. Liels paldies! Gribētu pateikties arī tulkiem, saka priekšētājs gan tulku kabīnēs, gan arī zīmju valodas tulkiem, kas piedalījās mūsu sanāksmē. Paldies!